debates attiecībā uz 12, 2014. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, 53 ziņojumi Labajovas kundze, Šmita kungs, Pīper kungs, Černiecka kungs, Vistisen kungs, Makovei kundze, Vona kungs un Marinesku kungs. Sveicu arī Vito Kadjera, Eiropas revīzijas palātas priekšsarētāju ieradies piedalīties mūsu debatēs un došu vārdu pirmajam no mūsu referentiem. Uz četrām minūtēm vārds tiek dots Labajovas kundzei. Thank you very much. Paldies. Priekšsēdētāji, komisāra, uh, revīzijas palātas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie deputāti. Šodien mēs apstāstījām apspriežam vienu no svarīgākiem dokumentiem attiecībā uz Eiropas uh, līdzekļu pārvaldīšanu. Proti runājam par uh, to, kā komisija šos līdzekļus ir pārvaldījis 2014. gadā. Budžeta izpildes uh, proce apstiprināšanas procedūra ir mūsu darba kārtībā katru pavasari. Lai arī šī eh, procedūra ir saistīta ar rutīnu, es gribu nākt klajā ar eh, dažām jaunām idejām un ierosinājumiem, jo to prasa ekonomiskā situācija. Un um, uzskatu, ka ir jāmaina kontroles prasības attiecībā uz Eiropas komisiju. Uh, ir jāizvērtē, vai budžeta īstenošana ievēro uh, formālus un likumdošanas uh, noteikumus, bet arī vai nodrošina reālu ekonomikas sociālo attīstību Eiropas Savienībā, vai līdzekļi ir piešķirtām jomām, kur var gūt uh, visa reālāko efektu, vai esam atteikušies no pagātnes stereotipiem, vai esam spējuši uh, izvērtēt šo ietekmi un izdarīt secinājumus. Visu gadu esmu strādājusi pie šīm pārmaiņām, lai veidotu tādu pieeju, kas ir orientēta uz rezultātiem ekonomikas attīstība un investīciju situācija ir nedaudz uzlabojušās. Eiropas Savienībā bezdarbs nedaudz samazinājies, bet krīzes uh, sekas joprojām nav pārvarētas. Tādēļ mums ir jāmaina pieeja uh, budžeta īstenošanai, lai novērstu jaunas krīzes atkārtošanos, un tādēļ ir jāizmanto mehānismi, kas novērst ļaunprātīgu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, lai varētu izmantot katra eiro izlietojumu. Ir jāpievērš uzmanība uh, reāliem rezultātiem un uh, ir uh, uh, nepieciešams vienkāršot uh, pieju. Līdzīga pieeja ir rez, revīzijas palātai Nīderlandes prezidentūrai šīm dokumentam ir jābūt standartizētam attiecībā uz budžeta uh, izpildi, nevis kaut kādām, uh, kritē, kaut kādām norādēm, kas ir izvēlētas uh, pēc gandrīz vai nejaušības principa. Uh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka viens procents no Eiropas IKP tiek neatbilstoši izmantots, mums ir jābūt visaptverojušai pieejai, mēs nevaram kaut ko pārbaudīt tikai izlases veidā. Protams, mums ir uh, Eh, jāmeklē eh, politiski kompromisi, bet eh, izpildes apstiprināšanai jābūt ir objektīvai, un šeit nevajadzētu pieļaut rēķinu kārtošanu starp dalību valstīm. Un es uzskatu, ka šādu pārmaiņu izdarīšana mūsu iedibinātajās ja procedūrās prasīs gadus. Bet, ja mēs tādu eh, nu, pieeju neīstenosim, tad mēs paliksim izolācijā, jo ir tendence orientēties uz rezultātu sasniegšanu. Vēlos pateikties Eiropas komisijai, viceprezidentei eh, Georgievai, eh, revīzijas palātai, kolēģiem un aicinu būt objektīviem, izvērtējot manu ziņojumu. Paldies! Tagad vārds Šmits kundzei. Lūdzu. Damen un Herren, Kollegen. Dāmas un kungi, kolēģi, kā atbildīgā referente par Eiropas attīstības fondu, man ir īpaši svarīgi uzsvērt vairākas lietas. Arī šogad, tāpat kā iepriekšējā gadā, mēs ziņojumā redzam vairākus tos pašus punktus, jo attīstības palīdzībā nekas daudz nav mainījies. Uh, tā ir svarīga un visvairāk tas ir nepieciešams, lai Āfrikas valstīs nodrošinātu cilvēkiem cīņai atbilstoši dzīves apstākļus. Diemžēl jākonstatē, ka arī minētājas problēmās nekas nav daudz mainījies projektu kontrols ir eh, tikai daļai efektīvs un daudz kas ir uzlabojams. Vēlos uzsvērt, ka šeit nav runa par to, lai radītu milzīgu birokrātijas lavīnu, jo ir labas kontrols sistēmas. Tas, kas ir nepietiekams, ir tieši šo kontrols mehānismu īstenošana, gatavība mācīties no kļūdām un reaģēt uz uh, budžeta kontrols komisijas uh, ieteikumiem komisārs Mimica norādīja, ka bēgļi, kas tagad nāk eh, uz Eiropu, pārsvarā no Afganistānas un Sīrijas. Cilvēki no AKK valstīm pārsvarā uz kaimiņa valstīm dodas. Tādēļ iestrādāja ziņojumā vienu sadaļu, kas ies, iestājas par elastīgāku līdzekļu piemērošanu. Pateicoties revīzijas palātas darbam, mēs zinām, ka 10 miljārdi eiro ir bloķēti dažādos uh, projektu attīstības posmos. Un e, tas nav saistīts tikai ar daudzgadu projektiem, bet ir arī projekti, kurus ir grūti īstenot vai kas visdrīzāk netiks īstenoti. Tāpat e, no e, astotās programmas vēl no 95. gada ir pro, nepabeigti projekti. Mums ir jā, jāliek saprast, ka eh, šī projektas nauda nav dāvanas, bet gan eh, paredzēti, lai sniegtu palīdzību un radītu uzlabojumu iespējas. Eh, Eiropas komisija, Džefko un vēst, vēstnieki tiek iesaistīti, bet viņiem ir daudz vairāk jāiesaistās at, šādu projektu atbalstīšanā. 428 projekti saskārās ar uh, ieviešanas grūtībām, vairāk uh, miljārdu apmērā šie projekti ir. Un, uh, lai varētu uzlabot situāciju, ir jābūt gataviem uzklausīt kritiku un mācīties no kļūdām. Es tieši vēršos pie sociāldemokrātiem, jo augsti vērtētu to, ja eh, netiktu izbalsots eh, šis kritiskais eh, komentārs no ziņojuma. Un, ja kritika tik ņemt vērā, tad iegūmi būtu daudz vairāk. 30 miljārdi Eh, tiktu apgūti no 2000, līdz 2020. gadam, kas tiešā veidā nonāk no dalību valstīm komisijai un tālāk uz Āfriku. Tāpat ceru daļu no līdzekļiem varētu eh, tikt izmantota, lai vērstos pret bēgļu krīzes eh, cēloņiem augstā pārstāva Mogherīnī pati ir teikusi, ka attīstības palīdzība ir investīcija, nevis dāvana. Un tas prasa e, sasaisti ar e, Āfrikas e, valstu valdībām. Pat EP priekšsēdētājs Šulcs ir sacījis, ka šo finansējumu piešķiršana ir jāpadara atkarīga no reformām. Nu, nevar būt tā, ka katrs diktators, kas eh, eh, apspiež savu tautu, saņem naudu eh, ekonomikas attīstībai. Mans signāls ir skaidrs. At, attīstības palīdzība ir jābalstās uz cēloņu apkarošanu, un ja progresa nav, tad jāizdara secinājumi. Es aicinu visu politisko grupu pārstāvis atbalstīt uh, pielāgotu finansējumu piešķiršanu, lai ievirzītu šo palīdzības, eh, atti, attīstības palīdzību pareizajā gultnē. Paldies, un tālāk uz četrām minūtēm dod vārdu Pīperkungam. Paldies, priekšsarētāji! Vispirms vēlos pateikties ēnu referentiem eh, par sadarbību budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā. Paldies visiem, kas sniedz nepieciešamo informāciju. Protams, kā pašu, pašiem sev vērtēt budžeta izpildes ap, apstiprināšanu ir sarežģīta gan attiecībā uz ēku politiku, gan uz citām jomām. Pārņēmt savā īpašumā ēkas palīdz samazināt izmaksas ilgtermiņā, bet nedrīkstam pieļaut arī pārmērīgas izmaksas. Mēs nevaram šobrīd plānot uh, paplašināšana Eiropas Savienībā mums jābalstās uz eh, faktiem. Ir. Mums jābūt arī piesardzīgiem. Luksusprājas apbalvojums nevar būt elitārs projekts tikai dažiem, bet gan jābūt plašai atbalstāmam projektām. Un arī vēstures nams, Eiropas vēstures nams, tur ir daudz efektīvāk jādarbojas un eh, jā, jādomā par izmaksu ietaupīšanu. Eh, jāiet arī līdzi laikam. Jaunie spēles noteikumi starp eh, komisiju, padomi un parlamentu dod mums lielāku lomu, un šeit eh, iesaistītie dienesti ir ļoti svarīgi, bet arī jāstrādā nevarot varbūt ideoloģijas aspekts, un tam pie tā arī jāpieturas arī tulkošanas dienesti, tulku, mutisko tulku dienesti ir jāmodernizē, gan jāņem vērā arī mainīgi darba laiki, kam ir jābūt efektīvākiem, efektīvāk noteiktiem. Ir jāapzinās izmaksu līmenis, bet mēs nedrīkstam apdraudēt arī apmeklētāju, da, savu darbinieku un deputātu drošību, nododot ārpakalpojumu sniedzējiem, piemēram, autovadītāju funkcijas Šis tas ir arī uzlabojumos panākts, piemēram, mēdināšanā, pensiju fondos, bet ir nepieciešams eh, panākt lielāku progresu. Mēs prasam arī eh, pensiju fondu ārējo auditoru veiktu revīziju. Arī attiecībā uz priekšsēdētāju amatu parlamentam šeit nedrīkst jaukti priekšvēlēšana kampaņā eh, savu politiskās partijas eh, vadītāju un eh, iestādes eh, vadītāju amats. Šulc kungs dažkārt nevar nošķirt savu pašreklāmu no priekšsarētāja amata. Daudz, kas no viņa darītā nav, vērts, nav vērsts uz priekšsarētāja amatu, bet gan uz savu pašreklāmu. Un pieminēšanas vērts ir tas, ka arī paši sociāldemokrāti to atbalstīja šajā ziņojumā. Ir Šeit ir e, notikusi daudzi uzlabojumi gan attiecībā uz ēdināšanu, gan ceļošanas izmaksām, bet mēs nerīkstam iet tik tālu, e, ka Eiropas vienotā vērtība redzam tikai mūsu birojos. Dāmas un kunga, mēs redzam, ka aizvien vairāk ir tās lietas, kas administrācijai būtu jādara. Mēs taupam uz kafiju, taupam arī uz ūdeni tagad, un daži grib piespiest mūs arī lai mēs telefonu rēķinus eh, un visu publiskotu internetā. Jā, dāmas un kungi, mēs pieļaujam par to, ka eh, mūsu darba efektivitāte tiek, mēr, eh, tiek vērtēta pēc tā, cik daudz mēs viens minūtes runās uzstājamies. Mēs nedrīkstam kļūt par apsmieklu cilvēkiem. Mūsu darbam ir sava vērtība, un mums nevajadzētu pārdot sevi zemāk par savu vērtību, un uz to arī aicina mans ziņojums. Paldies! Thank you, and now for three minutes, Mr. Černet. Paldies, tagad Černiecka kungs uz trim minūtēm. Priekšsēdētājs, e, komisārs, priekšsēdētāji, šī izpildes procedūras problēma E, turpinās. Mums ir jānorāda tas, kā praktiski visās kategorijās ir bijuši liela pārnesuma no 14. uz 15. gadu, it īpaši attiecībā uz iekārtām, uz īpašumiem, uz. Un šīs problēmas varētu novērst ar labāku budžeta programmēšanu labākai programmēšanai ir tomēr jādomā par citiem pasākumiem, kā arī e, rīcības kodeksu, kas ir ārkārtīgi nepieciešams e, caurskatāmībai un institūcijas godīgumam. Tomēr vieš bāžas caurskatāmības trūkums attiecībā uz sarunām e, un procedūrām padomē. Padomē pilnīgi noteikti ir jāatklāj eh, dokumenti un jāizveido pienācīga atskaitīšanās sistēma, lai parlaments varētu sekot darbam caurskatāmā veidā. Pro, pastāv problēma ar caurskatāmības e, e, trūkumu trilogos. E, Eh, padomēji ir jāpalielina caurskatāmība attiecībā uz sarunām. Ņemot vērā politiskās problēmas, kā arī sadarbības ar parlamentu un padomi, mums ir jānorāda, ka padomēji ir jārīkojas caurskatāmi, uh, attiecībā pret Eiropas Savienības pilsoņiem un labticīgi jārīkojas pret izpildes procedūru kā pārējās procedūras šajā sakarā. Ir nepieciešams sadarbības starp parlamentu un padomi, bet konstatējam, ka šādas sadarbības nav padome nesniedz atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem, kas tiek uzdoti, ko nosūta mūsu e, komitejas locekļi. Tāpat arī padome nepiedalās uzklausīšanās par debatēm, un jāpatur prātā, ka iz, atsevišķi izpildes piešķiršana institūcijām ir ilgadīga prakse, kur ir izveidot, lai varētu garantēt caurskatāmību e, Eiropas nodokļu maksātājiem. Paldies! Nākošais runātājs uz četrām minūtēm ir deputāts Vistesens. E, paldies, priekšsādātāji! Es īsi prezentēšu procedūru, kas apliecina, kas parāda to, ka ir bijusi e, šas kritikas attiecībā uz procedūru, un tāpat ir bijušas arī kritikas par paralēlām aktivitātēm. E, tiesā, tiesas locekļiem. Mēs esam domājuši par iespēju piešķirt izpildu, jo šis jautājums ir nopietns. Jo arī es no savas puses vēlētos pateikties par paveikto darbu, E, komisijai, kurā ņem, komitejai, kura ņem vērā mūsu ieteikumus. Mēs varējām e, panākt vienošanos ar parlamentu, un es gribētu ieteikt piešķirt izpildi pat, ja es uzskatu, ka komitejai vairāk ir jāizmanto telekonferences. Un, un tomēr domāju arī, kā ceļojuma izmaksas ir ārkārtīgi lielas un nākotnē tās ir jāsamazina. Tālāk runājot par izpildi budžetam, vēlos pateikties kolēģiem par sadarbību. Gruppen, at det er et problem, at fejlraten stadigvæk er for højt, Mēs uzskatām, ka pastāv zinām problēma, mēs nekoncentrējamies uz efektivitāti. Ir jāpārskata un jāreformē divi augstākie izdevuma posteņi, kas attiecās uz KLP un reģionālo attīstību, jo šajā sakarā mēs uzskatām, ka øh, den fælles europæiske anklagemyndighed og øh, henviser til, at man ønsker... Øh, attiecībā uz vēlmēm, kas ir izteikti attiecībā uz lielāku resursu skaitu, kas ir nepieciešams, um, ņemot vērā to, ka ir augsta kļūdu eh, likme, noteikti mums eh, tradicionāli būtu eh, jābalso pret komisijas un tai pakļauto aģentūru budžeta izpildes apstiprināšanu. Kas tālāk attiecas uz pašu Eiropas parlamentu, mēs uzskatām, ka mēs varētu būt kritiskāk skatījušies uz uh, pašu darbu. Uh, kaut arī mēs pievienojamies kritikai attiecībā uz priekšsēdētāju Šulcu un viņa uzvedību, arī par autovadītājiem mēs piekrītam. Eiropas eh, vēstures nams ir jāatbalsta, un mēs eh, balsosim pret eh, budžeta izpildes apstiprināšanu abos gadījumos. Tāpat eh, mēs uzskatām, ka eh, kļūdu eh, likme ir pārāk augsta, tāpēc balsosim pret. Um, to... Paldies, pārējām pie nākamā referenta. Tā ir Makovējas kundze, viņas rīcībā sešas minūtes. Lūdzu, Makovējas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Reģionu komiteja. Es esmu parlamenta referente par uh, šā budžeta izpildus apstiprināšanu. Es uh, uzskatu, ka ir jāapstiprina uh, budžeta izpilde uh, rosinot, uh, ka ir jāpārskat procedūras, ir jāsaprot, ka katrs eiro, katrs uh, cents ir jāizpilda atbilstoši. Mums ir jāraugās, kā tiek iztērēta pilsoņu nauda. Uh, 887 braucieni ir bijuši uh, reģionu komitejas dalību valstiem, gandrīz uh, 8 miljoni tika iztērēti ceļošanas izdevumiem. Liela daļa no šiem braucieniem bija uz Grieķiju. Uh, Tāpat arī eh, darbinieku ceļojumu izdevumiem ir eh, iztērētas lielas naudas summas. Reģionu komitejas iesniegtie dokumenti par šo jautājumu bija simtiem lapušu, diezgan neskaidri, neprecīzi dokumenti, nebija minēti konkrēti skaitļi. Otrs punkts, eh, kas ir kritizējams, ir tas, ka saņemtie dokumenti mēs saņēmām simtiem lapušu, kaut gan būtu varēja uzrakstīt atbildi uz vienas A4 lapas. Tas nozīmē, ka ir neatbilstoša darba organizācija, ir pārāk liela birokrātija reģionu komiteja. Nu, ja tiek sūtīti simtiem lapušu gari dokumenti, tas liecina par necieņu. Tagad pozitīvie punkti. Uh, ir ieviesti noteikumi par uh, godīgumu, personisko atbildību, ir izvērtēts, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kas ir legāli, nelegāli. Šādi noteikumi ir stājušies spēkā 2014. gadā. 2003. gadā tiesā tika uzsākta lietas izskatīšana, kas vēl netika pabeigts uh, līdz 2014. gadam. Nu, es uzskatu, ka tas nav pareizi, ka šī tiesas procedūra ilgst jau 13 gadus. Arī Olaf ir sniedzis šādu atzinumu, un līdz ar to šī uh, lieta tiesā būtu jāpabeidz. Un līdz uh, šā gada jūnijam būtu jāinformē parlaments par lietas iznākumu. Tāpat vēlējos pateikties arī eh, reģionu komitejas darbiniekiem par sadarbību, un es ceru, ka viņiem izdosies samazināt birokrātiju. Viņiem ir jāspēj piemēroties pasaulē, kas strauji mainās. Mums visiem tas ir jāspēj un mums ir jāmaina darba metodes. Esmu arī referente par Eiropas datu aizsardzības uzrauga budžeta izpildus apstiprināšanu. Tātad. Uh, eh, 2015. gadā tika, eh, ir eh, tad pieņemti noteikumi par ziņotājiem, par godīgumu nodrošināšanu. Ir arī jānodrošina, jāapzinās, ka dati ir pieejami visur - internetā, Wikipēdijā, visur. Un Eiropas ierēģņu dati nav aizsargāti. Eiropas ierēģi nav tā kategorija, kuru dati um, par, uh, netiek, tiek aizsargāti. Uh, tiek teiks, ka personas datus nedrīkst publicēt, bet uh, dat, dati par Eiropas ierēģiem ir jāpublicē, jo viņi eh, raugās uz to, kā tiek iztērēt Eiropas eh, nodokļu maksātāju līdzekļi. Mēs uzslavējam datu aizsardzības uzraudzītāju par veikto darbu un piešķiram eh, budžeta izpildes apstiprinājumu. Aģentūras. Iekšlietu un tieslietu jomā par uh, šo jautājumu ir atbildīga Lībe komiteja. Mm, un uh, ir uh, jārisina jautājums par to, kā aizsargāt trauksmes cēlājus, kā risināt interešu konfliktus. Ja, teiksim, ir uh, Eh, pārtikas nekaitīguma aģentūrā nedrīkst eh, nodarbināt cilvēkus, kas eh, strādā, piemēram, pārtikas uz, ražošanas uzņēmumos vai pamat tiesību aģentūrā uh, ir uzstākta tiesas prāva, ka nav ievēroti noteikumi Un pēdējā aģentūra, par ko gribu runāt, ir pārtikas um, nekaitīguma aģentūra. Šeit uh, ir uh, nu, kliecoši interešu konflikts konstatēts 2016. gada janvārī tika paziņots, ka šī aģentūra ir iecerējis pieņemt darbā kā direktoru kādu pārtikas nozares uh, pārstāvi. Un, uh, Mēs izteicām protestu, uzskatot, ka tas ir nepieņemami. Pārtikas rūpniecībā šī persona bija strādājusi. Mums ir jāzina, ko mēs ēdam. Tas ir svarīgi mūsu veselībai. Eiro just ir tas pozitīvais piemērs, no kā būtu jāmācās Vogankungam vārds četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji, kā iepriekšējā runātāja Es arī gribētu izmantot visu manā rīcībā esošo laiku, lai nebūtu vēlreiz jāuztais debašu noslēgumā. Tātad es rakstīju ziņojumus par Uh, decentralizētām aģentūrām. Tas bija milzīgs darba apjoms. Vēlos pateikties visiem darbiniekiem, kas mani atbalstīja šajā ziņojumā. Vēlos pateikties visiem referentiem par budžeta izpildes apstiprināšanu un par vispārējā budžeta apstiprināšanu. Es domāju, ka šis uh, ziņojums ir līdzsvarots un to mēs varēsim atbalstīt rakstīt tātad par aģentūrām, revīzijas palātu, visi referenti ar mani cieši sadarbojās. Visi eh, saģentūras praktiski saņēma pozitīvu vērtējumu no revīzijas palāces. Es biju ēnu referents pagājušajā gadu un varu konstatēt, ka ir ievērojams progress salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Eh, pad, eh, revīzijas padome neizteica nekādus iebildumus, neapšaubīja legalitāti par saņemtojiem datiem. Jāsaka, aģentūras pavirzījušās uz priekšu īstenojot 2012. gada kopīgo pieju, uh, ir izpildīts šis, uh, šie pasākumi par 99%. Tāpat lielākā daļa aģentūru uh, Uh, uh, izmanto kopīgus pakalpojumus ar citām aģentūrām, tam ir sadarbības līgumi noslēgti, un es aicinu vēl citas aģentūras par to padomāt, lai uzlabotu efektivitāti, ietaupītu līdzekļus. Tāpat ir vadlīnijas par starp aģentūru iepirkuma procedūrām kas arī uh, nodrošinās uzlabot uh, darbības efektivitāti. Uh, aģentūras ir izpildījuši 5% darbinieku samazinājumu prasības, bet arī aģentūrām ir bažas par darbinieku pārvietošanu citos amatos. Tāpat ir vairāk nekā 90% ir ieviesta procedūra krāpšanas apkarošanai, tālāk tiek publicēta CV par uh, ekspertiem un uh, augsta līmeņa darbiniekiem. Situācija ir diezgan laba, bet tomēr ir arī dažas jomas, kur ir nepieciešama uzlabojuma. No 2014. gada janvāra četras aģentūras vēl veda sarunas par uzņēmošo dalību valsti, par uh, Uh, galvenās mītnes nodrošināšanu. Mēs aicinām dalību valstis pabeigt uh, sarunas ar uh, šīm aģentūrām, lai varētu noslēgt līgumus. Tāpat līdzekļu pārvietojumi. Vairumā gadījumu tie bija mm, plānoti, bet bija arī dāžos gadījumos augsts anulēšanas līmenis, kas liecināja par to, ka uh, vajadzības bija nepareizi prognozētas un nepamatotas. Bet vairums aģentūru ir veikuši pasākumus, lai šīs problēmas risinātu. Uh, Tāpat pastāv jautājums par dzimumu līdzsvaru, tīpaši augstos vadības amatos. Es aicinu, lai aģentūras mūs informētu par detalizētu ziņojumu, kā šī problēma tiek risināta. Tāpat aicinu dalību valstis ievērot dzimumu līdzsvaru, ka tiek iecelti eh, aģentūras valdes locekļi amatos. Tāpat aicinu pastiprināt uh, pasākumus, lai stiprinātu komunikāciju politiku un uh, labāk informētu par uh, darbību un panākumiem. Aģentūras veic labu darbu visas Savienības pilsoņu interesēs, un tām būtu vairāk jāpopularizē sava darbība, nekā tas ir bijis līdz šim. Uh, un tas nāktu par labu arī eh, katrai atsevišķai aģentūrai. Mūsu komiteja ar lielu vairākumu nobalsoja par budžeta izpildes apstiprināšanu visām aģentūrām. Un tas balstās arī uz um, revīzijas palātas atzinumu un arī uh, eh, uz progresu, kas sasniegts pēdējo gadu laikā un mēs uh, ierosinām apstiprināt visu aģentūru budžeta izpildi. Un tagad vārds Marinesko kungam četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties kolēģiem referentiem un kolēģiem no e, komisijas, ar kuriem mēs sadarbojāmies. Ir tikai viens grozījums par astoņiem. E, šiem ziņojumiem, es domāju, ka mēs esam kopīgi paveikuši lielisku darbu. Es domāju, ka šie uzņēmumi ir ārkārtīgi nozīmīgi šobrīd. Mēs daudz runājam par ekonomisko attīstību, par izaugsmi nodarbinātību, un pirmais nosacījums ir Eh, attīstīt inovācijas izpētes un attīstības aktivitātes un īstenošanas aktivitātes visiem šiem pētījumu rezultātiem. Es domāju, ka kopīgi uzņēmumi, kas pastāv šobrīd Eiropas Savienības līmenī, jau ir parādījuši savu noderību, it īpaši tajā, kas attiecas uz praktisko piemērošanu jau ir sākt īstenot pētījumu rezultāti attiecībā uz gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu. Tas ir lielisks piemērs. Klīns e, Skai. Tālāk e, šeit ir e, tehnoloģiskās uh, demonstrēšanas process, kas var būt ļoti nozīmīgs aeronautiskajai nozarei, un mēs varēsim meklēt investīcijas nākotnē. IMI kopuzņēmums inovatīvajiem medikamentiem arī e, tuvojas praktiskā pielietojuma fāzei, tālāk ir vēl viens uzņēmums, kam ir izdevies izlietot visus līdzekļus, kas tai piešķirti F enerģijai. Tas ir īpašs gadījums. Protams, eh, šeit ir runa par aģentūru, kas pārvalda ITER starptautiskos projektus. Domāju, ka ITER sāk dot augļus, domāju, ka 60% no tā, ko viņi vēlas panākt, jau ir pasūtīti un apstiprināti, un mēs sagaidām, ka iesniegtie plāns tiks apstiprināts, kā arī esam izlēmuši nepiešķirt tas pildi līdz rudenim, me, rudenim mēs. N, gaidīsim direktoru projektus, tā ir. Tas ir starptautisks nozīmīgs uzņēmums. Vēl ir citi Artemisenja, kas, kas ir eh, sapludināti Artemisenja. Ir saņēmuši, un Enjaki ir saņēmuši kvalificētu atzinumu no revīzija palātas Un mēs nevaram pateikt, vai kļūdu līmenis tik tiešām ietilpst tajās robežās, ko ir noteikušas Eiropas institūcijas. Es domāju, ka nacionālās lēmē iestādes var iesniegt dokuments, kas atbalsta un atjauno taisnību tam, kā par to, ka līdz šim paveiktais ir labi e, paveikts. Vai es varu izmantot sev atvēlētās visas sešas minūtes? Tādā veidā es varētu pabeigt savu stāšanos tagad. Mēs aicinām Excel jauniem uzņēmumam un revīzijas palātājiem. Kas nodarbojas ar šiem uzņēmumiem, kurus es uzskaitīju, lai nacionālajām lēmējiestādēm tiktu pieprasīt dokumentāciju problēmas atrisināšanai. Artemisenijā tiek piešķirta izpilde, Excel tiek piešķirta izpilde. Tāpat arī mēs uh, lūdzam sniegt detalizētu informāciju, jeb precīzāk izsakoties, detalizētāk runāt par izvērtējumu ieguldījumiem natūrā un ieguldījumiem vispār, ko no privāto partnāru puses. Arī šeit mēs varētu runāt par eh, kļūdas līmeni un par eh, fondu pārvaldību apvārstiem 2020, bet budžeta līnija šeit ir atšķirīgs. Katrā ziņā es vēlos pateikties rezo, eh, revīzijas palātai par sadarbību. Mēs esam vairāk kārt konsultējušies šajā periodā, un es ceru, ka līdz rudenim mēs spēsim atrisināt visu kas ir pabeidz nepa, neatrisināts. Paldies, un tagad vārds padomas pārstāvēja ministrei Henistai Plešardai. Paldies, komisārs kundze, godātie deputāti, pateicos par to, ka piedalāties diskusijā par uh, šo dats kārtējo budžeta izpildus apstiprināšanas procedūru eh, saskaņā ar līgumu 395. pantu. Mans kolēģis ministrs eh, jūs eh, informēja budžeta komit kontrols komitejā par komisijas budžeta apstiprināšanu un rīt notiks balsojums protams, ir ļoti uzmanīgi jāraugās uz uh, Eiropas Savienības izdevumu kvalitāti. Uh, tā uz to raugās sabiedriskā doma, bet mums ir jāvadās ne tikai no sabiedriskās domas viedokļa, bet arī no mūsu juridiskajiem pienākumiem. Ir ļoti būtiski mums visiem īstenot budžeta īstenošanas kontroli komi eh, padome eh, atzīst, ka ir jāapstiprina komisijas, eh, komisijas tātad, veiktais līdzekļu iztērējums, bet daudz, kas vēl ir uzlabojums, kļaudu līmenis 4,4% ir pārāk augsts ļoti svarīgās politikas jomās, tādās kā lauksaimniecība, kohēzija un pētniecība, šīs kļūdu līmenis joprojām ir augsts. Padomi satrauc arī tas, ka saskaņā revizijas palāca atzinumiem komisija un nacionālās iestādes bija saņēmušas pietiekami informāciju, lai novērstu šo kļūdu līmeni un tādēļ visiem ir e, jāuzņem savā atbildība arī dalību valstīm par savienības līdzekļu izmantojumu. Komisijām un dalību valstī ir jāuzlabo sadarbību, lai novērstu kļūdu rašanos. Un tādēļ ir uzsvērts, ka jāuzlabo kontroles kvalitāte, lai kļūdas konstatētu pirms vēl tas ir radījis izdevums komisijai. Uh, Es piekrītu Šmitas kundzei, ka ir vajadzīga nevis uh, uh vairāk kontrolas, bet labāk īstenot pašreizējo kontrolas mehānismu. Citiem vārdiem sakot, jārīkojas efektīvi, ne uh, pievienojot jaunus kontrolas līmeņus. Kā padomes uh, um, ieteikumos ir teikt arī, ka aktīvi jāraugās, lai aizsargātu savienības finanšu interesi, jāpārtrauc maksājumi, ja tiek konstatēti ievērojami trūkumi, pirms ir um, un ir jāveic uh, korekcijas pasākumi, pirms maksājumi tiek atjaunoti. Ir jānodrošina, lai korektīvie pasākumi teiktu veikti atbilstoši komisijai budžeta iestādē šogad 2016. gadā jāsniedz visaptverošs ziņojums par jau pieejamiem datiem attiecībā uz jomām, kur uh, kļūdu līmenis joprojām ir augsts un norādīt, kādi ir kļūdu cēloņi. Eh, tāpat ļoti svarīgi ir vienkāršot noteikumus. Eh, vienkāršošana un konsultācijas eh, palīdz samazināt kļūdu līmeni un arī samazina kontroles izmaksas. Padome augstu vērtē komisijas darbu, pie uh, maksājumu apropriācijām un aicina uh, sekot pastāvīgi uh, tam, kādā mērā tiek uh, īstenoti maksājumi. Lai varētu labāk to saskaņot ar maksājumu uh, saistībām. Par spīti tam, ka budžetā nebija materiālu kļūdu, padomu uzsver, ka ir svarīgi novērst nacionālos, nacionālo eh, datu eh, precizēšanu. Un visbeidzot, padome apsveic revīzijas eh, palātas pieeju, novērtējot ēstēriņus un to saistīšanu ar veiktspēju. Komisija sekojot revīzijas palātas rekomendācijām Uh, izstrādās visefektīvāko veiktspējas sistēmu. Es tiešām piekrītu uzsvaram, uh, ko referente Lavajova liek uz uh, veiktspēju balstītu budžetu, uz izpildi un rezultātiem vērstu budžetu. Mēs apsveicam arī komisijas iniciatīvu eh, veidot uz rezultātiem vērstu budžetu savā sanāksmē, kas notika pagājušajā nedēļā. Un Padome tieši tādēļ atkārto savu vēlmi, lai katru gadu uzlabotos finanšu pārvaldības sistēmas un tiktu samazināts kļūdu līmenis visās, visu politiku jomās. Padome ir iesaistījusies diskusijās par to, kā uzlabot budžeta izpildi e, un kā panākt, lai šis budžets panāktu labākus e, rezultātus. Uh, Rezultāti tiks izvērtēti vidusposma novērtējumā un arī strādājot pie jaunās uh, daudzgadu finanšu schēmas. Un noslēgumā uh, komisija sākusi strādāt pie uh, nākošās daudzgadu finanšu schēmas. Un 12, tas seko 12. aprīlī notikušajai EFSCO padomēji Tur galvenokārt tika apskatīts iespējas e, uzlabot un veikt nepieciešamās reformas. Tas varētu būt veids, kā virzīties uz priekšu. E, rezultāts e, tiks atspoguļots prezidentūra ziņojumā padomei, komisijai un parlamentam. Liels paldies! Liels paldies, ministrs kundze, un tagad vēlos paziņot, ka mēs zinām, ka jums ir uh, starpiestāžu pienākumi, kas jāveic. Jūs atstāsiet mūs uz laiku, bet vēlāk atgriezīsieties. Bet tagad došu vārdu Georgijos kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundzes, eh, kundze, referenti, cienījamie parlamenta deputāti un revizijas palātas locekļi. Vēlētos sākt ar pateicības vārdiem visiem jums īpaši referentiem, kurus mēs uzklausījām revīzijas palātai un padomēji. Pateicos jums par to nopietnību, ar kādu jūs attiecaties pret 2014. gada budžeta apstiprināšanas procedūru. Mēs atrodamies laikā, kad Eiropai nepieciešams koncentrēties uz mm, veiksmīgu uh, budžeta izpildi. Uh, šī gada budžeta apstiprināšanas procedūra izceļas ar lielisku uh, sadarbību starp visām svarīgākajām institūcijām, Eiropas parlamentu, padomi, komisiju, revizijas palātu, koncentrējoties tieši uz uh, budžeta veiktspēju, to, uh, kā un ko eh, šis budžets dod, sniedz mūsu pilsoņiem un dalību valstīm, kā arī eh, kā budžets tiek izpildīts attiecībā uz eh, izpildes noteikumiem. Mums ir jāstabilizē kļūdu īpatsvars, jāsamazina tas pēc iespējas vairāk. Un, eh, kā ministra tikko minēja, pirms piecām dienām, nu, nu jau sešas, 22. aprīlī, mums bija pirmā sanāksme, kurā tikās uh, starp iestāžu uh, darba grupa, kurā mēs sākām identificēt, kas tad īsti ir uh, veiktspēja un kā mums tā būtu jāmēra un kā mēs uh, varam eh, virzīties uz budžetu, kas vērsts uz rezultātu. Vēlos pateikties uh, referentei, uh, labajos kundzei. Un mums ir jāpaplašina mūsu diskusijas uh, un nav jākoncentrēs tikai uz kļūdu īpatsvaru, bet jāraugās uz politiku statistiku mērķiem un panāktiem rezultātiem. Un šajā gaisotnē es vēlētos izdarīt četrus secinājumus, neiezliekoties, e, ka tas maina to, ko esam mācījušies un uzzinājuši no debatēm. Vispirms prioritāšu sakārtošana, otrkārt labāk ziņošana e, par izpildījumu, par veiktspēju, treškārt. Uh, labot situāciju ar ļoti augsto kļūdu īpatsvaru un eh, ceturkārt, kā mēs varam panākt labāku līdzsvaru starp riska pārvaldību un izvairīšanos no riska. Tuvojoties vidusposmu pārskatam, ir pienācis laiks godīgi identificēt to, cik lielā mērā mēs spējam saskaņot politiskās prioritātes – ar mūsu uh, budžeta piešķiršanu. Un tas ļauj izdarīt uh, svarīgus uh, secinājumus, strādājot pie tu nākamās daudzgadu finanšu mm, schēmas. Un tas tiešām palīdz noskaidrot un palīdzēs noskaidrot, vai mēs pilnībā izmantojam uh, to elastību, ko pieļauj budžeta procedūra. Nākošās ļoti svarīgās debates būs par to, kā tas viss tiek pārvērts par praktiskiem mērķiem reālajā dzīvē un kā e, ziņot par sasniegtiem rezultātiem. Mēs zinām, ka pašreizējās e, finanšu e, schēmas ietvaros esam spēruši lielu soli uz priekšu attiecībā uz prioritātēm un pasākumiem, Eh, kas ļauj eh, tiešām nodemonstrēt, ka esam panākuši to, ko esam vēlējušies panākt. Protams, ka mēs neesam perfekti, un eh, tas ir jāņem vērā izstrādājot turpmākās programmas, un to es gribu atkārtot arī starp iestāžu dialogu ietvaros. Mums ir iespēja panākt ievērojams uzlabojums. Otrakārt, debats parādīja arī nepieciešamību uzlabot veiktspēju. Mums ir daudz informācijas, taču uh, Mums ir jāspēj organizēt informāciju tā, lai tā vadītu mūsu resursu piešķiršanu tādējādi, lai tas e, palīdzētu uzlabot mūsu kvalitatīvos indikātors. Un šai sakarā es vēlētos paziņot, ka mēs šogad spērsim uz uh, priekšu ļoti svarīgu uh, soli un 318 ziņojumi tiks apvienot vienā, kas ļaus daudz labāk pāraudzīt Eiropas Savienības budžeta izpildi. Mēs ļoti labi apzināmies to, ka ir nepieciešams uh, ris risku un kļūdu risku identificēt pēc iespējas ātrāk, jo profilaks un izvairīšanās ir daudz labāks veids, kā to tik galā. Mēs arī turpināsim uh, savu darbu uh, pie kļūdām ar daudzgadu raksturu. Un mēs vēlamies eh, šeit tiešām uh, dot stimulus labojumiem, lai kļūdu izmaksas eh, neatspēlētos mūsu pilsoņiem. Mums ir lūgts eh, izpētīt eh, šo augsto kļūdu īpatsvaru līmeņus un iemeslus, un es vēlētos uzsvērt, ka šo darbu galvenokārt balstīsim uz iepriekš gūto pieredzi, par 2007.-2013. gada daudzgadu finansu schēmu, cenšoties mācīties no šī perioda, un centīsimies arī balstīties uz visjaunāko informāciju par to, kādi ir sistēmiskie riski un kādā veidā mēs tos vislabāk varam samazināt. Un visbeidzot, mēs vēlamies, lai cilvēki uh, saprastu, kāda nozīme ir riska pārvaldībai Mums ir liels iespējas strādāt šajā virzienā, un eh, daudz tiek runāts arī par vienkāršošanu. Bet mēs nekad nevarēsim panākt eh, situāciju, ka kļūdu līmenis būs nulle. Nu, nevajadzētu izvairīties varbūt no riskantākiem pasākumiem, e, kas tomēr var nest ļoti labus rezultātus, piemēram, attīstība, konfliktu novēršana, katastrofisku e, attīstības trūkumu seku novēršana. Jā, protams, e, šādas investīcijas ir riskantas, bet tādēļ mums ir jāpalīdz mūsu uh, komandām, grupām, darba grupām pārvarēt šos riskus, bet nevis uh, izmantot tādu viltus drošības sajūtu, vienkārši nedarot neko. Laiks un ātrums arī ir ārkārtīgi svarīgs, un uh, mēs uh, turpināsim strādāt šajos sarežģītajos apstākļos, kad izaicinājumi mainās katru dienu. Uh, Vēlos atkārtot labajos kundzes citātu. Viņa sacīja, ka nākotne kļūst par pagātni. Un es tikai varu piebilst, ka mums ir jāmācās no pagātnes, lai varētu nodrošināt labāku nākotni. Un uh, budžeta izpildes apstiprināšana ir fantastiska šajā, jom, šajā ziņā. Merci, madame. Je vais passer la parole. Paldies. Un tagad vārds eh, Kādērs kungam. Madame la présidente. Priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, cienījamie komisāri, vicepriekšsēdētāja Georgievas kundze, ministra kungs. Eiropas revīzijas palāta priecājas par šo iespēju jau atkal piedalīties noslēdzošajās diskusijās par budžeta izpildi 2014. finanšu gadam. Es vēlētos vispirms apsveikt visus referentus, kas uzstājās, un jo īpaši Abajovskons par lieliski paveikto darbu. Un, protams, arī visu budžeta kontrols komiteju. Viņu ziņojumi tik tiešām ir ļoti vērtīgi. Un ziņojums, jo īpaši ziņojums par Eiropas Savienības budžetu ļauj mums izdarīt nopietnus secinājumus, no kuriem mēs nevaram izvairīties. Un daudzi no tiem ir atkarīgi no tā darba, pie kur mēs esam um, strādājuši. Tātad mūsu iestādē ir ļoti patīkami redzēt, ka viss mūsu rekomendācijas ir tikušas ņemtas vērā. Un jo īpaši, kas attiec uz Eiropas Savienības budžeta izpildi, uh, Mēs domājam tik tiešām, ka izaicinājums šobrīd ir nodrošināt, ka tās mācības, kuras esam guvuši pagātnē, jo īpaši 2014. finanšu gadā, ka tas novedīs pie ilgtermiņa un īstermiņa uzlabojumiem attiecībā uz to, kā Eiropas Savienības līdzekļi tiek izmantoti. Ļoti Iedrošināši ir redzēt šo apņemšanos no institūciju puses un izpratni, ka ir nepieciešams rīkoties. Lai tas tik tiešām tā notiktu, šiem secinājumiem ir jāparādās arī vidusposma pārskatā, daudzgad finanšu schēmas vidusposma pārskatā. Lai tas atspogļotos arī finanšu regulas pārskatīšanā un Mums visiem, visām institūcijām ir jāsadarbojas kopā, katram savā kapacitātē, lai nodrošinātu labāku budžeta izpildi. Kā jau es teicu, pagājušā gada novembrī eh, mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks izstrādāt pilnīgi jaunu pieeju Eiropas Savienības izdevumiem un investīcijām. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības budžetam ir labāk jābūt piemērotam Eiropas Savienības strateģiskiem mērķiem tam ir jābūt fleksiblākam krīzes apstākļos. Mēs pieminējām bēgļu krīzi. Un šie līdzekļi ir arī jāizmanto efektīvāk. Arī te ir daudz manevru uzlabojumiem. Mums ir jātiek galā ar finanšu trūkumiem, jānovērš eh, finanšu kļūdas, un komisija Eh, priecājas par mūsu rekomendācijām un, kā mēs redzam, tagad attiecīgi reaģē. Un tas ir ļoti iedrošinoši. No savas puses revīzijas palāca sakos notikuma attīstībai 2015. gada ziņojuma gadījumā. Šobrīd mēs strādājam pie tā sagatavošanas, un šogad mēs varēsim eh, to uh, Eh, publiskot agrāk, tātad eh, oktobrī. Par to es pateicos komisijai un jo īpaši vicepriekšsādātāja Georgievai par sniegto atbalstu, bet mēs, protams, arī um, rēķinamies ar parlamentu atbalstu šajā jomā. Mēs arī nostiprināt dialogu ar šo parlamentu un tā attiecīgajām komitejām, lai nodrošinātu, ka mēs sagatavojam ziņojumu, eh, kas ir pienācīgi izstrādāts un lai jums šeit parlamentā būtu iespēja īstenot publisku Eiropas Savienības budžeta izpildus uzraudzību saskaņā ar likumdošanu. Tāpēc priekšsētāji, cienījamie deputāti, noslēgumā es vēlētos teikt, Eiropas Savienībai ir jāizmanto viss iespējas, kādas tai paver šobrīd, lai pamatīgi pārskatītu, kā publiskie līdzekļi tiek savākti izmantoti, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus. Paldies par uzmanību. Merci, monsieur. Paldies. Un tagad vārds Prēdes kungam uz vienu minūtu AFET komitejas vārdā. Paldies, prieksēdētājs kundze. AFET eh, ziņojums par budžeta izpildu, budžeta izpildes apstiprinājumu tika pieņemts, un es vēlētos eh, pieskarties divām institūcijām šajos 53 eh, ziņojumos, kurus izskatam šodien. Tātad, kā tiek izmantots budžets ārējām aktivitātēm? Ja mēs paraugamies uz to, kā nauda ir tikus izmantota un kam, un kā tas sasaucas ar ārlietu mērķiem, Eiropā, tad ir svarīgi atminēties, ka mūsu rezultāti būs atkarīgi no ļoti daudziem faktoriem, kurus mēs nevaram ietekmēt arī ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc eh, es uzskatu, ka ārlietu budžetam Eiropas Savienībā ir jābūt elastīgākam un tam ir jātiek pārvaldītam elastīgākā veidā, jo mēs jau nevaram paredzēt, kādas krīzes un kuras valsts skars. Uh, Nu, un, protams, eh, caurskatāmība. Es vēlreiz griežos gan pie eh, komisijas, gan pie Eiropas ārlietu dienesta ar, pra, ar prasību, lai maksājumi tiktu veikti laikā, lai tiktu izskaustas kļūdas un kļūdas, kuras šobrīd vēl joprojām ir trešo valstu finansējumā. Paldies, un tagad dodu vārdu Deve komitejas vārdā Frunzulikas. Uh, kungam viena minūte. Paldies, prieksēdētājs kundze, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Es esmu deve komitejas atzinuma sagatavotājs par Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu. Un eh, mēs runājam par vairākiem Eiropas attīstības funk eh, attīstības fondiem, un es vēlētos eh, pieskarties politiskai rezolūcijai par budžeta izpildes apstiprināšanu. Vispirms, budžeta kontrolas komitejā mēs vienmēr esam izteikuši bažas par tādiem kritiskiem skaitļiem, kuri tiek nopludināti no neoficiāliem darba dokumentiem, un kontu komiteja nekad šādus dokumentus nav redzējusi. Es uh, atsakos pieņemt nepārbaudītu ziņu iekļaušanu dokumentos. Nākamais - migrācijas krīze. Mums ir jāizskauž migrācijas ieme, iemesli, mums ir jāizskauž migrācijas ceļi un eh, cilvēku tirzniecības ceļi. Un tas būs tāds skaidrs signāls, ka mēs vairs nepieļausim eh, šādu situāciju. Es jūs lūgtu balsot par 5, 5, 6 un 7 grozījumiem, un eh, tikai tad mēs varēsim izskaust uh, šā fonda ļaunprātīgas izmantošanas veidus. Paldies, un tagad Kazas kungs Emplu komitejas vārdā. Paldies! prieksēdētājas kundze. Es e, savā darbā Empla komitejā vēlējos e, runāt par aģentūras darbu tieši tātad e, nodarbinātības aģentūru un veselības aizsardzības aģentūru. Šo aģentūru darbs izskaidrojošajā darbā un profesionālās izglītības darbā ir ārkārtīgi augsti vērtējams. Tā ir aģentūra, kas uzsvar liek uz zinātnu un pētniecību. Uh, un strādā pie risku analīzes un kā nodrošināt veselīgu darba vietu. Es uzskatu, ka aģentūras budžeta izpildes apstiprināšana, kas tika vērtēta pozitīvi, arī mūsu komitejā tika pieņemta. Protams, ka aģentūrai ir jāstrādā savu mandātu ietvaros, un šīm aģentūrām ir jābūt nodalītām. Mandās nedrīkst būt pārāk plašs, tam ir jābūt konkrēti atrunātam. Ir ļoti svarīgi mūsu iedzīvotājiem, lai kāds strādātu pie viņu, eh, pie slimību profilaks. Nākamais Salīnija kungs Tran komitejas vārdā. Paldies, eh, prieksēdētājas kundze. Es eh, tiešām uzskatu, ka transporta jomā budžeta izpildes apstiprināšana E, budžeta izpildes apstiprināšana ir svarīgāka nekā citās jomās. Es tomēr vēlētos pieminēt investīcijas. Lai transporta politika Eiropā veidotos un tiktu īstenot veiksmīgi, tad e, mēs e, nevaram runāt tikai un vienīgi par projektiem, mums tie ir arī jāīsteno. Respektīvi no vārdiem ir jāpāriet pie darbiem, un tas attiecas ļoti, uz ļoti daudziem projektiem. Junkera plāns. Mēs investējam ļoti daudzās jomās, un parlaments toreiz šo plānu atbalstīja. Bet kas notiek? Vai mēs eh, saskaņā ar plāna laika grafiku virzamies uz priekšu? Šobrīd notiek tā, ka resursi tiek paņemti no kohēzijas fonda un pārlikti kaut kur citur, bet patiesībā tas jau nenozīmē, ka privātais un publiskais sektors saņem pietiekam līdzfinansējumu no Eiropas. Mēs vienkārši pārliekam no vienas kabatas otrā. Lai investīcijas piesaistītu citas investīcijas, mums ir jārīkojas savādāk. Un transporta joma ir ļoti labs piemērs tam, kā nevajadzētu darīties. Kā nevajadzētu darīt daudz, tiek runāts par resursu samazināšanu un taupību, bet mēs jau nevaram tikai visu laiku uh, taupīt. Maletič kundze. Georgievu. E, stopa. Paldies. Labvakar, Georgievs kundze. Kohēzijas politika 14. gadā uh, tika piemērot vairāk un līdzekļu no kohēzijas fonda arī vairāk. Un uh, sistēma šķiet veiksmīgi darbojas, bet uh, bieži vien ir tāds atšķirīgs tulkojums, ko vajadzētu darīt un ko nē. Un eh, tas noved pie maksājumu pārtraukumiem un pie novēlotiem maksājumiem, jo finansējums, kas ir pieejams, un finanšu instrumenti, kuri tam ir atvēlēti, bieži vien netiek izmantoti, tāpēc, ka tas ir pārāk sarežģīti. Vienkārši sistēma ļautu izvairīties no tādiem, tādiem pārlikumiem un ļautu mums izmantot finanšu instrumentus daudz veiksmīgāk. Mums tas ir jāizprot. Un kohēzijas un citi finansējumi ir domāti reģionālajai politikai. Nākamais De Castro kungs, Agri komitejas vārdā, lūdzu. Presidente, komisāri, honorevoli kolēģi. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi, vispirms es vēlētos pateikties um, referentam, kas, um, diemžēl, šodien nevarēja ierasties par lieliski paveikto darbu, uh, sagatavojot lauksaimniecības uh, komitejas atzinumu, kas ir mūsu visu kopīgā darba auglis. Uh, 2014. gads bija pārējais gads, pirms mēs sākām īstenot jauno reformu, un 2015. 2016. gads ir tie gadi, kur laikā reforma pilnībā tiks īstenot ar jaunām reformām, ļoti sarežģītām, Zaļināšana ir noteikti viena no svarīgākajām inovācijām. Mums ir izdevies arī samazināt um, Eh, kļūdu, bet mēs uzskatām, ka ir diezgan daudz vēl darām, lai uzlabotu situāciju. Komisija jau strādā pie kopējās lauksaimniecības politikas uzlabošanas, eh, jo īpaši strādājot pie kontrols un sankcijām. Un tā noteikti ir lieliski iespēja, lai padarītu efektīvāk publisko līdzekļu izmantošanu to, kas tiek piešķirt lauksaimniecībai. Paldies! Paldies tagad kultūras un izglītības komitejas vārdā vārds Tūmskundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Un daži komentāri no kultūras komitejas puses. Vispirms es vēlētos uzsvērt, ka ir zināmas problēmas, kas ir saistīts ar Erasmus, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējām programmām. Nav vairs tik laba piekļuve finansējumam. Otrakārt, ir ievērojama aizkavēšanās gala maksājumos. Uh, attiecībā uz audiovizuālo aģentūru. Um, un tas noteikti nozīmē, ka netiek ievērot saņēmēju tiesības. Un e, visbeidzot, e, revīzijas e, palātas ieteikumi nav tikuši ņemt vērā Eiropas skolās. Mums ir jātiek galā ar um, trūkumiem. Ceturtkārt, ir, ir neatbilstība starp septiņu gadu programmu un desmit uh, gadu strateģisko mērķu programmu. Tālāk Eiropas eh, programmu jauniešiem. Protams, ka mums ir jānodrošina solidaritāte, jo īpaši jāvēršas pret eiroskeptiskām eh, partijām, bet pašreizējā finansējuma apjoms nav pietiekams. Paldies! Nerad šeit zālē Makovejas kundzi, un tagad vārds eh, konstitucionāla lieta komitejas vārdā Dirāna kungam. Oui, une minute pour vous parler d'un sujet vienu minūti, lai runātu par jautājumu, kas varbūt dažiem šķiet mazsvarīgi - 3 miljārdi eiro. Tik liela ir summa, kur Eiropas parlaments nevar kontrolēt kopš 2009. gada, tāpēc, ka komisija un padome uh, atsakās uh, no atbildības. Uh, komisija atsakās ierakstīt uh, uh savo, savās budžeta līnijās šo te padomas budžetu, tāpēc mums nav iespējas kontrolēt budžeta situāciju šobrīd, kad caurskatāmība ir nepieciešama vairāk nekā jebkad. Konstitucionālo lietu komiteja izmanto šo iespēju, kad šeit ir ieradušies gan komisijas, gan padomas pārstāvi. Aicinam jūs tomēr vienoties un diskutēt ar Eiropas parlamentu, lai pārtraukt šo smieklīgo situāciju tīri no juridiskā viedokļa un uh, Uh, nepieņemama situācija, jo uh, padome uh, netiek kontrolēta no budžeta viedokļa. Paldies! Tagad vārds Ajāls Senders kundzei transporta un turisma komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties Kādērs kungam, jo šis ir ļoti nozīmīgs ziņojums par budžeta izpildi. Mums satrauc tas, ka uh, kļūdas uh, rādītājs 2014. gadā ir tik liels kohēzijas un lauksaimniecības uh, fondos. Ir nepieciešams uh, izgaismot šo situāciju un ir jādomā arī par ex ante korekcijām Mums ir izdevies pietiekami labi reaģēt, un mēs pateicamies arī par to, ka šajā ziņojumā uzsvērts uh, tas, cik nozīmīga ir atklāta kontrole, lai nodrošinātu labākus rezultātus budžeta izpildes jomā nākotnē ar padziļinātām uh, diskusijām. Paldies arī Pīper kungam, kur pieeja ir bijusi ļoti pragmatiska. Uh, uzsverot problēmas, eh, kas saistītas ar mūsu parlamentu darbību, jo mums ir jāspēlē centrālā loma kā uh, likumdošanas pieņēmējam un kontrols iestādēji, bet nevajadzētu arī pārāk eh, kritizēt Eiropas parlamentu priekšsēdētāju. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta kopējais darbs, lai uh, mēs strādātu kopā arī ar valstu un valdību attīstājiem. Paldies! Paldies, tagad vārds Fērberkungam, ekonomikas un monetāro lietu komitejas vārdā. Jā, paldies, priekšsēdētāji, cienājamie kolēģi, mūsu komitejā mēs eh, jo īpaši eh, strādājām, protams, pie eh, banku iestādēm, un mēs priecājamies par to, ka uh, Eiropas revīzijas palātas atzinums ir eh, bijis pozitīvs, ka līdzekļi bijuši pienācīgi izmantot. Par to mēs priecājamies, bet mēs esam saņēmuši arī kritiku par to, kā šīs iestādes strādā. Vienai no iestādēm nav izdevies uh, organizēt savu IT infrastruktūru tā, lai tā atbilst likumdošanai, un tāpēc tagad ir jāatliek uz vienu gadu ļoti svarīgu likumdošanas projektu pieņemšanu. No otras puses, mēs esam uzzinājuši arī, ka citā gadījumā ir bijuši pārāk uh, plašas vadlīnijas. Un savā ziņojumā mēs esam vērsušies um, arī ar kritiku etiku, jo e, mūsu mērķis ir uzlabot darba metodi e, šīm te trim minētajām aģentūrām. Un tādā gadījumā mūsu komiteja varētu priecāties par rezultātu. Paldies. Tagad uh, e, zivsēmniecības komitejas vārdā vārds Blanko Lapes kungam. Priekšsēdētāji. maksājumi attiecībā uz uh, mūsu pārziņā esošo aģentūru ir atbilduši par 99% un mums ir izdevies nodrošināt kopējās zivsaimniecības politikas um, īstenošanu. Mums ir jācenšas uh, nostiprināt finanšu resursus un nodrošināt to, lai aģentūra varētu veikt savas funkcijas. Paldies! Paldies, un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā vispirms EPP Cēlerkungs. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. E Parlaments ir eh, tieši iesaistīts uh, budžeta procedūrā, bet tas arī nozīmē, ka uh, mums ir jāpārbauda budžets uh, attiecībā uz to, kā tas sasniedz rezultātus, bet arī uh, jāpievērš uzmanību tam, cik tas ir pareizi un likumīgi, kā dalībvalstis to uh, īsteno. Un kļūdas un. Uh, nelikumības ir uh, jānosauc vārdā, uz tām ir jānorāda, lai uh, parlaments uh, varētu norādīt uz to, ka šīm dalībvalstīm ir jāuzlabo savus iz, savu uz, uzdevumu realizēšanu. Vairumā gadījumu no liela kļūda īpatsvaru cieši ar aizvien viens un tās pašas dalībvaldes. Finansiālās korektūras nepieciešams, šie labojumi nepieciešami trīskārt vairāk nekā vidējie rādītāji atsevišķās dalībvalstīs. Un tas norāda uz to, ka budžets netiek uh, realizēts orientējoties uz uh, rezultātu sasniegšanu. un uh, līdz ar to līdzekļi netiek uh, novadi, uh, novirzīti uz tādiem mērķiem kā darba vietu palielinās, uh, darbvietu skaitu palielināšana, nodarbinātība un tā tālāk. Tādēļ mēs apsveicam visus šos pasākumus, kas ir vērsti uz budžeta uh, atbilstošas izpildes nodrošināšanu, jo gal galā tieši to vēlas nodokļu maksātāji Eiropas Savienībā des progressistes, euh, pardon, au nom du groupe des socialistes et démocrates. Socialistes et démocrates Tautu grupas vārdā Pirinska kungs. Runātājiem diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījama Georgijos kundze, dāmas un kungi! Es vēlētos norādīt trīs apsvērumus. Pirmkārt, ir ārkārtīgi svarīgi domāt par veidu, kā nodokļu maksātāja nauda tiek izlietot. Uh, un par to liecina kļūda īpatsvars. Kļūda īpatsvars ir viens no galvenajiem indikatoriem, no galvenajiem rādītājiem, uz ko būtu jāvē, jābūt vērstām um, komisijas aktivitātēm. Uh, un uh, cilvēki tiešām vēlas zināt, kādā veidā uh, viņu dzīve tiek uzlabota ar Eiropas Savienības budžeta palīdzību, vai tiek uzlabots viņu nodarbinātības um, perspektīvas, uh, vai kādi citi viņu dzīvē svarīgi apstākļi. Jāsaka, ka ziņojums ir e, ļoti labs un pievērš uzmanību visiem tiem aspektiem, kas ir saistīti ar e, komisijas darbības novērtēšanu. Es e, pasakos Pāraus kundzei, kā ēnu referencei, te par sadarbību. 73. punkts ziņojumā kurā ir teikts, ka Eiropas pilsoņi eh, ļoti labi, pārāk labi nesaprot eh, šo te kļūdu līmeņu vai kļūdu īpatsvaru, īpatsvaru jēdzienu. Un tādēļ Eiropas komisijai vajadzētu eh, kop sadarbībā ar Eiropas parlamentu izstrādāt metodoloģiju, lai definētu kļūdu īpatsvaru lai mēs objektīvi varētu novērtēt, kurš atbilstoši uh, iztērē naudu un kurš ne. Un nākošais runātājs Kožmjuka kungs. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, revizijas palātas priekšsēdētāja kungs. Šo debašu laikā es vēlētos koncentrēties uz trešo sadaļu, kas attiec uz aģentūrām, jo tā ir ļoti svarīga Eiropas Savienības budžeta daļa. Es vēlētos norādīt uz divām būtiskām problēmām. Pirmkārt, ļoti augsto kļūdu līmeni, kas attiec, ja mēs skatāmies uz visiem maksājumiem, tas sasniedz 4,4%. Un, ja mēs skatāmies uz kohēziju vai lauksaimniecību, uh, kas ir 70% no visa Eiropas Savienības budžeta. E, tur šie rādītāji ir pat vēl augstāk, sasniedzot pat 6,2%. E, nu, kļūdas līmenis gan nenozīmē tiešā veidā nelikumīgu, nelikumīgi iztērētus līdzekļus vai naudas zaudēšanu, e, bet tas tik un tā attiec uz 5 miljārdiem eiro. Eh, tālāk daudzās programmās 14. gadā atzīmēta eh, nulles līmeņa eh, līdzekļu absorpcija tādēļ, ka regula no komisijas puses tika mm, apstiprināta ļoti novēlot, un tas var radīt grūtības turpmākajos gados. Tālāk dabai jau skundze Aldas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Uh, Šodien es uzstājos kā ēnu referente par ziņojumu par Eiropas attīstības fondu. Pateicos Klaudijai Šmitei un pārējiem par lielisko sadarbību. Esmu apmierināta, ka daudzi no jaunajiem elementiem, ko ieviesu ziņojumā par Eiropas attīstības fondu 2013. gadam, ir pamazām kļuvuši par neatņemumu visu budžeta apstiprināšanas tekstu sastāvdaļu kas ietver sevi rekomendācijas nākamajam budžeta periodam. Ir jāņem vērā ekonomiskie kritēriji arī attīstības palīdzības jomā. Mums ir eh, jāraugās uz realitāti, ņemot vērā, ka šī realitāte nepārtraukti mainās. Attiecīgi jāpielāgo arī eh, attīstības fonds. Es domāju, ka tiešām vajadzētu izvērtēt, vai līdzekļi tiešām ir piešķirti galvenajām prioritātēm. Šobrīd tās ir migrācija un aizsardzība no terorisma. Šo mērķu uh, sas, nesasniegšana uh, var graut jebkurus citus pasākumus, kas tiek finansēti no ES budžeta. Un ir uh, jāraugās, lai finansējums tik novirzīts uh, viss. Uh, būtiskākajām jomām, kas nes vislielāko labumu gan valstīm, eh, kurās tas nonāk, gan Eiropas Savienībai. Jāatcerās, eh, uz kādiem pamatiem un vērtībām tika balstīta Eiropas Savienība, ka tā tika izveidota un saglabāsim tās nākamajām paudzēm. Paldies un tālāk arī kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem par ļoti labo darbu. Un tomēr. Uh, Mēs jūtamies tādi bezcerīgi, jo pirms gada, precīzi pirms gada, mēs arī diskutējām par finanšu gadu budžeta izpildu tieši tā kā tagad. Un katru gadu precīzi mēs nonākam absurdā situācijā. Neviens uz mūsu jautājumiem neatbild un neviens mūs neņem vērā. Absurds. Es uzskatu, ka tas ir kauns ne tikai attiecībā uz parlamentu, bet arī uz iedzīvotājiem, ka aiz slēgtām durvīm kaut kas tiek nolemts un mēs par to neko nezinām. Mēs vēlamies vēlētos būt kā iedzīvotāju pārstāvis, patiesībā kā sarksuns, ja vēlaties. Un vien, katru gadu mēs kritizējam tā kā paši sevi vai patiesībā ko. Uh, 18. gadu pēc kārtas mēs noraidam padomes rēķinus, aprēķinus un budžeta, piekri, un budžeta apstiprināšanu. Vai tā ir cieņa pret iedzīvotājiem? Es vēlētos pateikt komisijai, vai tā ir jūsu griba uz dialogu. Jā, jūs tādu izrādat un paldies par pašu mažu, mazumiņu. Un tomēr. Uh, maksājumos ir tik ārkārtīgi daudz kļūdu, neprecizitāšu un aizkavējumu, ka tas vairs nav pieļaujami. Griežos pie komisijas. Es domāju, ka jūs izvairaties no atbildības, un mani tas tik ļoti frustrē, kā iedzīvotāji maksātā nodokļa nauda tiek tā izšķērdēta. Beidzot sākiet kaut ko darīt. Paldies, paldies! Un tagad eh, zaļo grupas vārdā Šoltas kundze. Vienu minūti Šolts kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. <clears throat> Kļūdu procents Eiropas attīstības fonda līdzekļu izmantošanā ir daudz, daudz augstāks nekā pieļaujamā kļūdas eh, elastības robeža. Kāpēc kļūdu ir tik ārkārtīgi daudz? Analīzes iespējams rāda, ka lielākā daļa no kļūdām, no tām var izvairīties, un mēs daudz jēgpilnāk izmantot līdzekļus un tiešām paliktu 2% kļūdas robežās. Un tad eh, mēs eh, jau varētu atbalstīt veiksmīgus projektus, jo ir jau zināms, kā ir mērtiecīgi jāizmanto līdzekļi. Mums varbūt vajadzētu doties solīt tālāk un paģērēt, lai visi projekti, kuri tiek iesniegti, tiešām arī būtu virzīti uz mērķi, un mērķis ir attīstīt reģionus. Un tas attiecās gan uz vidi, gan uz cilvēktiesībām, gan uz sociālo jomu. Nākamais valīkungs pusotru minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze! Eiropas Savienības e, budžets 150 miljārdi ļoti daudz nauda un tā piedara iedzīvotājiem. Tā tad tie ir pusmiljārds cilvēku, kuri varbūt ir jāpārbauda, bet e, mēs pieprasām, lai visa finansiālā dokumentācija, kas ir saistīta ar Eiropas finansējuma izmantošanu, tiešām tiktu izvērtīta pa, milimen, pa milimetram. Piemēram, dažādi loģistikas investīcija projekti, tādi milzīgi, kur nauda tiek vienkārši šķērdēta vaiprātīgos apjomos, neviens to neņem vērā naudas eh, piešķīrums migrācijas krīzē, to neviens nevarēja paredzēt, un šobrīd nauda patiesībā ir atņemta cīņai pret organizēto noziedzību un arī daudziem citiem projektiem. Vai jums šķiet, ka mēs tiešām kaut ko atrisinam ar tādu finansējumu mētāšanu no vienas kategorijas uz otru? Bieži mēs runājam par cilvēktiesībām, Rītā mēs eh, balsosim par ļoti būtisku grozījumu caurskatāmības ziņā. Tas pats attiec uz EFSA, kas ir um, eh, pārtiks produktu drošības aģentūra. Mēs šeit esam atbildīgi par cilvēku veselību un arī šī aģentūra, bet Mums ir jābalstās eh, uz ekspertu teikto un uz eh, pārbaudītām zināšanām. Alielkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības sarežģītā uzbeuva noved pie tā, ka mēs izšķērdējam līdzekļus nepieņemamā veidā un mēs nevaram kontrolēt šo situāciju, kas, protams, attālina Eiropas Savienību no tautām un cilvēkiem. Tās pašas kļūdas tiek pieļautas ik gadu no jauna. Uh, un mūs nekad neviens nekoreģē. Vienīgais, par ko varam priecāties, ir revīzijas palātas darbs, kas ļauj deputātiem labāk izprast problēmu un censties atrisināt to. Bet jautājumi joprojām ir atklāti, piemēram, par to, kā Eiropas eh, parlamenta priekšsēdētājs ir izmantojis institūcijas savos uh, priekšvēlēšanu nolūkos, kā jau tas izskanēja. Izdevumi šajā ziņā nav bijuši skaidri, tāpēc man Nav skaidrs, kā EPP un sociālisti var parakstīt prasību atsaukt kritiku par šo jautājumu. Varbūt, ka Olaf būtu jāstrādā pie šī jautājuma, jo es domāju, ka tas met ēnu uz visām institūcijām. Paldies! Paldies! Tagad vārds epitēdijos kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības. Uh, slimību kontrols un novēršanas eh, aģentūras darbs ir ļoti nozīmīgs, bet vai šo centru kāds ir informējis par nepieņemamo situāciju veselības aprūpas jomā, jo nehumāni eh, pasākumi, kurus Eiropas Savienība ir uzspiedusi eh, Grieķijas tautai, šobrīd ilgst jau 6,5 gadus. Vai eh, kādas vispār to zina, ka veselības aprūpas sistēma gandrīz vairs nedarbojas Grieķijā? Vai jūs zinat, ka ikdienas eh, slimnīcu direktoriem un eh, ārstiem ir jāizlemj, kuras ārstēšana tiks atteikta. Vai jūs zināt, ka cilvēkiem nav naudas, lai iegādātos medikamentus, un tas nozīmē, ka cilvēki vienkārši mirst? Vai jūs zinat, ka medicīnisko ierīču piegādātāji ir samazinājuši savas piegādes, un tas, protams, atstāja traģisks seks uz pacientiem. Vai jūs zināt, ka slimnīcās tiek piedāvāts mazāk eh, pārtiks sabiedriskajā ēdināšanā, vai jūs zināt, ka tie, kas nevar samaksāt, ir nolemti nāvei? Vai jūs zinat, ka uh, Grieķijā dažu slimību gadījumā ir vislielākie mirstības uh, rādītāji Eiropas Savienībā. Bērnu mirstība ir palielinājusies pēdējo gadu laikā un tāpat arī um, priekšlaicīgi um, dzimušu bērnu skaits ir palielinājies. Ko Eiropas Savienība ir darījusi, lai pārtrauktu šo um, genocīdu pret, Turcijas, eh, pret uh, Grieķijas tautu? Uh, Neko, tikai sūtījusi imigrantus no Turcijas uz Grieķiju, kur uzplauka slimības, kas bija izskaustas. Paldies! Paldies tagad vairs Dekovs kungam! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos eh, pateikties Ingai Grēslei un citiem budžeta kontrolas komitejas locekļiem par lieliski paveikto darbu pie šiem e, ziņojumiem. Es domāju, ka mēs esam paveikuši milzīgu darbu un budžeta kontrolas komiteja palēnām kļūst par vienu no respektētākajām komitejām šajā Eiropas parlamentā. Vēlos pieminēt vairākas lietas. Vispirms, ārējās rīcības dienests. Citiem vārdiem sakot, Mogurīni dienests. Vispirms par šīs aģentūras struktūru. Manuprāt, tā ir pārāk sarežģīta un ir kontraproduktīva. Mēs kritizējam to, ka tās jomas, kurās ir nepieciešams steidzam lēmumi, eh, notiek kavēšanās, netiek pienācīgi analizēta situācija un progress ir pārāk lēns. Tāpat arī darbinieku pieņemšana ir ārkārtīgi lēna. Arī Diplomātu darbā pieņemšanas procedūra ir apšaubāma, tie tiek izraudzīti tikai no vecajām dalībvalstīm, nevis no jaunajām, un šī dienas darbība kopumā ir problemātiska. Un visbeidzot, es vēlētos pārmaiņas pēc uh, kontrolē, uh, uh kritizēt arī uh, padomi. Es vēlētos uzdot jautājumu komisijai, vai tā nevarētu rast uh, uh risinājumu šai ilgtermiņu problēmai proti. Uh, padoms uh, konts nav iespējams pārbaudīt, tāpēc, ka tā nevēlas sadarboties. Paldies, tagad vārds liberāts kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kungs, priekšsēdētāji. Vēlos atsaukties uz Ģabalovs kundzes teikto. Budžeta izpildu nevajadzētu izmantot politiskiem spēlītēm. Tālāk es vēlētos runāt par Pīperkungu sagatavoto ziņām, vēlos pateikties viņam par lielisko sadarbību. Tas, ko viņš teicis par Eiropas parlamentu lomu un darbu, ir ļoti svarīgi. Arī komisāri pieminēja ļoti svarīgus rādītājus, kļūdas līmeni. Eiropas parlamenta gadījumā Šis rādītājs ir 0,5%, pagājušo gadu tas bija 1%, tātad situācija ir uzlabojusies, Eiropas parlamenta reputācija uzlabojas. Mēs pateicamies um, parlamentu prezidentam Šulcam un sekretariātam. Mēs esam institūcija, kas sniedz labu piemēru. Paldies, paldies tagad vārds Gerbrandīkungam uz vienu minūti, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, pateikties visiem referentiem par eh, lieliski paveikto darbu, un tad es vēlētos arī pateikties komisijai un revizijas palātai, kā arī prezidentūrai par kopdarbu. Bet man, diemžēl, ir jāsaka, ka mūsu pašu uh, prezidents uh, varbūt uh, nav vienmēr e, rīkojies tā, kā mēs būtu gribējuši. Un prezidentam šeit būtu jābūt klāt esošam. Priekšsēdētāji pārtrauc, nav tulkojumi dažās valodās. Okay. Veuillez euh, continuer, s'il vous plaît, monsieur. Shall I just continue or... Comme vous voulez. Vai es drīkstu turpināt? Jā, labi, es vēlētos vēlreiz uzsvērt eh, savu nožēlu par to, ka parlamentā priekšsēdētājs nav klātesošs, jo galu galā viņam šeit būtu jābūt tik svarīgā brīdī. Esmu eh, Nīderlandietis un pēdējās eh, vēlēšana kampaņas laikā es sajūtu, cik ļoti nedroši mēs esam kā institūcija. Uh, jo, piemēram, Nīderlandē vēlēšanu rezultātu nosaka viena lieta - cilvēku ienākumu, viņa personiskais naudas maks, un nekas cits, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs esam caurskatām par izdevumiem. Tas, kā tiek izlietot nauda, ir pats svarīgākais. Tā kā plenārsēdē mēs mūsu risinājumā. Uh, Um, mēģinājām panākt tādu diezgan vienkāršu uh, risinājumu, lai um, būtu iespēja uh, pāraudzīt mūsu galvenos izdevumus. Un tagad es atkal esmu iesniedzis uh, grozījumus, mm, lai šāda virzība būtu un es aicinātu arī parlamenta priekšsēdētāju uh, darīt kaut ko liet, tas labā. Gebrāndī kungs, vai pieņemts iedzīvās kārtīts jautājumu no Liberācka kunga? Panie Gebrandi, ja man pytanie, skoro pan... Gebrandi kungs, man jums viens jautājums. Jūs atsaucties uz Šulca kungu par špicen kandidāta lietu, par šo vadošā galvenā uh, kandidātu lietu, bet arī jūsu grupas vadītājs arī bija šis te špicen kandidāts, vai tad pret viņu jūs attiecaties tāpat kā pret Šulc kungu? Nu, Liberācka kungs, varbūt tas bija tādēļ, ka es runāju nīderlandiešu valodā, es nekritizēju priekšsēdētāju es kritizēju tu prezidentu ne jau tāpēc, ka viņš bija viens no špicēm kandidātiem, bet tādēļ, ka mēs eh, piešķiram, eh, tātad izvērtējam budžeta izpildi eh, parlamentam, un līdz ar to priekšsēdētājam būtu jābūt klāt. Uh, kad eh, tiek apstiprināta budžeta izpilde. Eh, te nav nekāda sakara ar kaut kādām politiskajām nokrāsām vai to, kurš ir vai, eh, ir vai nav priekšsēdētāja krēslā. Es domāju, ka parlamenta priekšsēdētājiem ir jānes atbildība un jābūt klāt. Gebrāndīkungs vai pieņemsit otro zilo kartīti no Jālas Senders kundzes. Jā, paldies. Uh, Es tikai gribēju pajautāt par šo principu, ko jūs minējāt. Vai jūs piekrītat, ka nākamreiz vajadzētu izteikt šādu te priekšlikumu? Jā, es domāju, ka tas ir svarīgi, bet es esmu atkārtoju to jau gadiem ilgi. Es domāju, ka tā kā šis ir mūsu parlaments, nu mēs vienmēr tā kritizējam visus citus un citas institūcijas, ka mēs varam atļauties arī pret sevi, mm, uz sevi paraudzīties kritiski, un mums vajadzētu pašiem uz savām funkcijām paraudzīties kritiskāk, bet es faktiski piekrītu jūs teiktiem. Jā, Vorkungs, nākamais. Paldies, es vēlētos runāt Pēna referents par diviem, eh, divām budžeta izpildes apstiprināšanām par EFSA, kur ir problēmas ar interešu konfliktiem un caurskatāmības trūkumu. Es domāju, ka mums jābūt stingriem un būtu eh, jāliedz piešķirt budžet, apstiprināt budžeta izpildi EFSA līdz attiecīgi eh, visas šies te kļūdas netiek izlabots. Kas attiec uz parlamentu? Parlaments dažādos skandālos eh, norāda uz daudz ko, uz citu kļūdām, kurš ir svarīgi, kurš ir eh, vainīgs, kurš nē. Tas ir noticis Dīzelgēts gadījumā, eh, Panamas dokumentu gadījumā un tā tālāk. Bet parlaments pats nav gana caurskatāms, tad, kad ir runa par pašu izdevumiem, ieskaitot vispārējos izdevumus Un uh, mums ir jābūt caurskatāmiem pašiem, lai mums ticētu vēlētāji. Nevis vienkārši jānorāda uz citu kļūdām, bet uh, arī pašiem savas kļūdas būtu jāatzīst. Ānemans kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti maz iespēja, kad mēs varam uh, šādā sastāvā runāt par uh, šīm te lietām. Un es domāju, ka tas ir brīdis, kad uh, mēs, ir laiks pārdomām šī kvazi reliģiozā dogma, ka mums ir nepieciešams vairāk Eiropas Savienības un tā tālāk uh, Mums galu galā ir eirozonas haoss, migrācijas krīzes un tā tālāk. Un ir e, jāskatās uz to, ka e, iedzīvotāji nepiekrīt mūsu e, politikas virzībai. Un atceramies pat, pat nesenākā, jaunākā referenduma rezultāts par es politiku. Paldies. Un tagad Deutsche kungam vārds lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājs kundze, cienījamās dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Mēs runājam par aģentūru budžeta apstiprināšanu, budžeta izpildes apstiprināšanu, un es vēlos eh, pateikties referentiem un ēnu referentiem par lielisko kopdarbu strādājot pie šiem ziņojumiem, kas attiecas uz aģentūrām. Eh, šeit eh, šī procedūra ir īpaša šogad, Un pirmo reizi mēs strādājam tā, ka budžeta kontrolas komiteja um, ir likusi priekšā uh, pie, piešķirt budžeta izpildes apstiprināšanu visām aģentūram. Un kas attiecas uz finansiālo situāciju aģentūrās, tad šī situācija pēdējos gados ir ievērojami uzlabojusies. Tad, kad e, mēs e, salīdzinām 14. gada rezultātus ar iepriekšējiem gadiem, tad var redzēt tādu pozitīvas attīstības tendenci. Te ir runa par kopēju pieeju, un es domāju, ka e, tādā veidā mēs varam nodrošināt caurskatāmāku aģentūru struktūru. Tāpat laikā mēs nedrīkstam uh, neņemt vērā to, ko ir atzīmējusi revīzijas palāta attiecībā uz noteiktām problēmām. Aģentūras ir apsolījušas šīs problēmas novērst. Nākušajos gados mums ir jākoncentrēs uz to, lai mēs aģentūru efektīvo darbību vēl vairāk uzlabotu un Es atbalstu uh, to, ka tiek apstiprināta budžeta izpilda aģentūrām. Lielas paldies! Uh, Un tālāk Pohes kungs uz uh, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es vēlētos minēt vairākus aspektus par kopuzņēmumu budžetu apstiprināšanu. Šodien mums ir septiņi šādi uh, kopuzņēmumi. Eh, nu, mums ir bijuši dažādi, dažas domstarpības ar referentu, bet attiecībā uz piecām aģentūrām esam panākuši vienošanos. Cezar, Klinskai un vēl dažām. Eh, šie ir vieni no visambiciozākiem enerģetikas projektiem pasaulē. Un uh, tur ir iesaistītas arī citas valstis, ne tikai Eiropas Savienība. Uh, Kodola sintēzes projekta izstrādes jomā Eiropas Savienība sadarbojas ar tās partneriem eh, visā pasaulē. Eh, tas ir veids, kā izmanto termo, eh, termisko kodolu enerģiju un tehnoloģiski projekts ir ārkārtīgi uh, sarežģīts, un tādēļ es saprotu problēmas, kas ir uh, saistīts ar to. No otras puses, es domāju, ka uh, jaunā pārvaldība var sniegt jaunus rezultātus un jaunus risinājumus, jauns rīt, jaunu rīcību un jaunu pieredzi. Es ceru, ka nākamreiz tas tiks detalizētāk izanalizēts. Un tālāk to ir kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms Alda frakcijas vārdā es vēlētos pateikties. Um, Eiropas revīzijas palātas priekšsēdētājiem par lielisko ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgs mūsu parlamentam. Es pateicos arī Labajovs kundzei. No mūsu politiskās grupas viedokļa tajā bija iekļaut ļoti svarīga, ziņoja, svarīga informācija, lai mēs labāk izmantot publiskos līdzekļus. Inovācijas, izaugsme, uh, pētniecība, infrastruktūra, tās ir joms, kurām steidzam ir nepieciešama līdzekļi, tāpēc mēs nedrīkstam izšķēdēt šos līdzekļus, ja tie netiek pienācīgi izmantoti. Bet um, vissvarīgākais, mēs ne, vēlamies, lai mūsu budžets uh, būtu orientēts uz rezultātiem. Un te mēs vēlētos pateikties Georgievas kundzei par lieliski paveikto to darbu un viņas mm, drosmīgo apņemšanos vēl vairāk strādāt pie šī mērķa sasniegšanas. Mums ir priekšlikumi eh, par pilotu projektiem, un mēs kopīgi varam diskutēt par eh, to, kā mēs varam piemērot savu budžetu, lai tas būtu mūsdienīgs. Mums parlamentam ir jāsāk arī eh, pašiem ar sevi. Mums ir jāņem mm, nopietni revīzijas palātas um, rekomendācijas, jo uh, te ir ļoti svarīgas rekomendācijas mūsu um, darbam uh, Grieķijā un citviet. Ja mēs to tik tiešām īstenosim, rezultāts būs daudz labāks. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Sērvamā kungs. Uz pusotru minūti. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienības uzdevumi skaitā pieaug, un parlamenta uzraudzošā funkcija, lai adekvāti īstenot Eiropas Savienības budžetu, tas arī ir viens no parlamenta būtiskākajiem uzdevumiem. Kāpēc budžeta izpildes apstiprināšana ir svarīga? Tāpēc, ka Eiropas parlaments ir vienīgā Eiropas institūcija, ko iedzīvotāji ievēl tieši. Tāpēc eh, parlamentam ir ļoti svarīga loma, lai pārbaudītu, kā tiek izmantota nodokļu maksātāju nauda. Finanšu pārvaldības eh, caurskatāmība un nodokļu maksātāju naudas eh, izmantošanas kontrole parlamentam ir svarīga. Mums ir jāuzlabo šī pārbaudas funkcija un e, jāpieprasa no visiem budžeta izpildes, e, izpildes spēlētājiem labāka izpilde. Parlamenta lomai ir jābūt spēcīgākai, jo budžeta izpildes apstiprināšana, ko, buģ, ko parlaments nav devis, e, netiek ņemta vērā un tas ir tā kā pliķis sejā ne tikai parlamentam, bet arī Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas Savienībai kopumā. Paldies! Paldies, Servamā kungs! Un tagad eh, Kādenbachs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties revīzijas palātāji par lielisko sadarbību. Sadarbību, kas, eh, kur mēs vēlētos tikpat labu arī ar padomi. Tieši tāpat kā iepriekšējot budžeta kontrols eh, komitejā, arī šoreiz eh, budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz padomi ir tikus atlikt uz vēlāku laiku. Arī kā iepriekšējā gadā šis Eiropas uh, parlamenta lēmums ir atkarīgs no tā, ka padome nevēlas sadarboties un tā ir cita izprantne par budžeta izpildi. Padome jau gadiem ilgi vilcinās sniegt informāciju, kas ļautu mums izvērtēt budžeta izpildi, bet svarīgi ir eh, caurskatāmība un Eiropas Savienības atbildība pilsoņu acīs par eh, šiem te kopīgiem finanšu līdzekļiem. Tāpēc padomēji eh, būtu jāsadarbojas, lai mēs varētu visu budžetu eh, izmantot demokrātiskā veidā un kontrolēt to no parlamenta puses. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Alīkungs uz pusotru minūtu. Prieksēdētājs kundze, Georgievs kundze, godātie kolēģi, vispirms eh, vēlētos sveikt eh, Vogana kungu ungu par eh, aģentūru budžetu sagatavoto ziņojumu. Mēs runājam par 9 miljardiem eiro un šī aģentūra dažādā veidā ir iesaistījusi darbā 10 tūkstoši cilvēkus. Protams, ka budžetam ir jābalstās uz izpildīto uzdevumu izpildi, un aģentūra strādā iedzīvotāju labā. Protams, kā uzlabot eh, vēl var daudz, un eh, šobrīd aģentūrās īstenotie modeļi nevienmēr ir veiksmīgi. Eiropas nodokļu maksātāju naudas eh, izmantošana ir jāuztver ļoti nopietni bet uh, publiskajā sektorā vēl joprojām ir iespēja daudz uzlabot un holistiskai pieejai ir jābūt vadošajai. Arī komunikācija ir svarīga, un iedzīvotājiem ir jāzina, kā strādā aģentūras, Ir jomas, kurās eh, varētu daudz ko uzlabot, bet aģentūra darba uzlabošanās notiek. Un Eiropas Savienības politika izpildē aģentūrām ir ļoti nopietna loma. Paldies, Alī kungs, un nākamā Greslas kundze pusotru minūtu lūdzu. Präsidentin! Priekšsēdētāji, cienījamais revīzijas palātas priekšsēdētāji, vicis priekšsēdētāji, mēs priecājamies, ka jūs jau atkal esat mūsu vidū. Es vēlētos pateikties arī Nīderlandes prezidentūrai par to, ka esat ieradušies. Es neesmu pārliecināta, ka um, mūsu atstātais iespējas um, paliks jūsu atmiņā ilgstoši, bet katrā ziņā mēs pateicamies uh, jums. Uh, Nīderlandes uh, prezidentūra ļoti aktīvi darbojas. Uh, Es uh, vēlētos teikt, ka uh, šogad. šogad piešķirta uh, eh, lobby balvu, un šogad lobby balvu uh, ir pelnījuši tūki, kas ir aizstāvējušies pret uh, vairāk ierobežojumiem. Proti mums ir jāpanāk lielāka efektivitāte, un es vēlētos teikt pavisam atklāti. Noteikti e, tas nav īpaši mētiecīgi kļūt par šādu labāko lobbyistu. Es domāju, ka mums ir jābūt drosmīgākiem, mums ir jācenšas panākt lielākas um, uh, izmaiņas, jo mums ir jātiek galā ar spiedienu no eh, DEFCO ģenerāla direktorāta. Es domāju, ka mums ir jāizvērtē informācija, kas ir mūsu rīcībā. Pretējā gadījumā mēs neesam ticam. Es vēlētos aicināt komisiju rīkoties drosmīgāk, lai mēs labāk izmantotu Eiropas Savienības līdzekļus, jo tas nodrošinātu labāku reputaciju Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Paldies! Novakau kungam vārds uz pusotru minūti. Zato. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Es ļoti labi saprotu, ka mēs nevienmēr izprotam visus skaitļus un spējam tos tulkot, bet visiem ir skaidrs, ka e, kļūdas procents salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir pieaudzis. Ko tas nozīmē? Kā tas ir iespējams? Skaidrs ir viens. Brīdī, kad ir jāapstiprina 14. finanšu gada budžeta izpilde, institūcijas atkal kārtējo reizi saprot, ka nedarbojas budžeta izpildi tik labi, kā mēs vēlētos. Es tomēr gribētu, lai nākamajā gadā mēs uzmanību vairāk pievērstu nokavētajiem maksājumiem. Tikai tā mēs varam iedzīvināt iedzīvotāju ticību un mēģināt sasniegt Eiropa 2020 mērķus, kā arī stiprināt demokrātiju. Jo to cilvēki reāli saprot, to viņi redz reģionos, pašvaldībās. Eiropas Savienība nemaksā vai arī tieši otrādi maksā. Ir ļoti daudz projektu, kuri darbojas veiksmīgi, bet mēs nedrīkstam iekavēt eh, naudu tādā, naudas izmaksas tādā apmērā, kā tas ir šobrīd. Bulgārija ir pirmā valsts, kura pieņēma publiskā iepirkuma likumdošanu. 2015. gadā Bulgārija ļoti labi izmantoja un arī atskaitījās par Eiropas Savienības finansējumu. Paldies! Un tagad eh, mēs pārējām pie Kedžisai Ai. Mēs esam izsmēluši runātāju sarakstu. Un tagad eh, mēs eh, esam nonākuši līdz brīvā mikrofona procedūrai. Visiem viena minūte. Pirmā Šalthaus kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze. Paldies, ka esam pirmā, kas runā brīvā mikrofona domēnā. Es vēlējos runāt par finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, lai atbalstītu Luks filmu balvu. Es e, vēlētos uzsvērt, ka 14. gadā šīs balvas izmaksas bija e, par vairākiem simtiem tūkstošu zemākas Tas ir gan filmu iepirkšanai, gan subtitru sagatavošanai un gala ceremonijai. Un šīs balvas tāda raksturošana un iedzīvotāju iepazīstināšana un eh, pāri par 35 tūkstošiem skatītāju visā Eiropas Savienībā redzēja uzvarējušo filmu, un, manuprāt, tas ir lielisks projekts. Uh, Vēlējos uzsvērt, ka šī nauda tiek izmantota, lai atbalstītu Eiropas filmu industriju, un tas ir uzteicami. Paldies, saka prieksēdētājs kundze Marijas kundze. Paldies, saka Marijas kungs. Tā ir vienīgā aģentūra, kas ir E, Grieķijā. Grieķija ir saņēmusi miljoniem, miljardiem eiro, bet e, šobrīd Enisa, kur atrodas Heraklionā, bet e, tajā strādā tikai desmit cilvēki, tāpēc ka operatīvais dienests ir pārcelts uz Atēnām. Grieķijas varas iestādes ir izpildījušas savas saistības Enises tātad izveidošanā, un, protams, ka tas notiek par Eiropas Savienības līdzekļiem. Bet eh, kāpēc eh, aģentūra, kur sākotnēji tika iecerēta Heraklionā, šobrīd pārceļas uz Atēnām? Mēs jau iepriekš esam tikušies ar aģentūras no Heraklionas pārstāvjiem, un viņi mēģina cīnīties pret šo pārvietošanu, bet ne pie kāda rezultāta tas nenoved. nenoved. Lūdzu, paskatieties uz šo iniciatīvu. Katars kundze nākamā lūdzu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamais Eiropas revīzijas palātas priekšsēdētāji, cienījamā komisārs kundze. Šodien mēs runājām par uh, budžeta izpildes apstiprināšu 53, 53 eh, dažādiem spēlētājiem, bet es vēlētos galvenokārt runāt par aģentūrām. Uh, Eiropas revīzijas palātas ziņojums ir lielisks. Eh, es pateicos par lielisko eh, darbu. Un tajā ir norādīts uz vairākiem trūkumiem eh, publisko līdzekļu pārvaldē un ir nepieciešama labāka kontrola. Um, tas arī vainojums tajā, ka mums nav pietiekams caurskatāmības. Um, piecos, piecu aģentūru gadījumā ir konstatēta pārkāpumi, piemēram, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju aģentūra Frontex, Eiropas vidas aģentūra, Eiropas eh, pārtiks drošības aģentūra un Eiropas slimību kontrols un novēršanas aģentūra. 29% eh, eh, līdzekļu ir tikuši nepareizi izmantoti. Tātad mums ir jāsaprot, runātāji tiek pārtraukta. Mums ir nepieciešama reforma. Paldies! Paldies! Paldies, prieksēdētājs kundze! Paldies, ka eh, ļāvāt man runāt, saka Polčakungs. kungs. Vispirms vēlētos pateikties visām komitejām, visiem ēnu referentiem, kur ir strādājuši pie ziņojumiem, un ziņojumi ir nedaudz pamainīti. Es pats biju ēnu referents, un mani ieteikumi tika ņemti vērā. Vēlētos vēlreiz atgriezties pie eh, kavētajiem maksājumiem. Uh, Eh, šobrīd arī kohēzijas politikā ir daudz nokavēta maksājumu un daudzgadu finanšu schēmā ir iekavējušies maksājumi. Tas, ka eh, tāda nosabošanās tiek kritizēta ir tikai un vienīgi adekvāti. Kāpēc tas notiek Eiropā? Tas liek uz spēles ticību Eiropas Savienībai kā tādai. Uh, Nekam tādam nevajadzētu notikt 21. gadsimtā. Mana komiteja, reģionālās attīstības komiteja, ir kritizējusi tādu nosabošanos jau daudzkārt, bet mēs taču nevaram visas sēdes runāt tikai un vienīgi par to, kā visu laiku maksājumi kavējās prieksēdētāji. Paldies, Kelī kungs, lūdzu nākamais. Paldies, prieksēdētājs kundze. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ka Eiropas parlaments eh, pārbauda, kā tiek izmantots Eiropas Savienības budžets, caurskatāmība un uz mērķa izpildu vērsts budžets ir ārkārtīgi svarīgs. Svarīgs pilotprojekti. Es domāju, ka tā ir joma, kurai mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību īpaši CAP21 projektos un, piemēram, Junkera kungs uh, skaidri pateicis, ka eh, Eiropai ir jākļūst par vadošo pasaules kontinentu atjaunīgo energoresursu ieviešanā un izmantošanā, bet tam ir nepieciešama nauda. Nākamais ir eh, pašresursi. Iepriekšējā sasaukumā daudz eh, mēs runājām par pašresursiem, bet tagad mēs to it kā esam piemirsuši. Mēs zinām, ka dalību valstu maksājumi Eiropas Savienībā pieaugs, bet pieaug arī Eiropas Savienības vajadzības. Tāpēc mums būtu jāpadomā par pašresursiem. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad eh, es dodu vārdu Kadēras kundzei, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze saka Kadērs kungs. Vēlētos pateikties e, visiem, e, kuri ir e, uzteikuši Eiropas revīzijas palātas darbu. Un, protams, jūs idejas par to, kā nākotnē organizēt revīzijas un finanšu budžeta izpildes apstiprināšana, uh, Mani uzrunāja jūs teiktais par to, ka revīzijas palātas skatījums uz komisijas atskaitēm, kā arī to, kā tiek izpildīta Eiropa 2020 mērķi, Tas būtu jāturpina. Un, protams, mums ir nepieciešama tāda zinātnes pamatotāka informācija, bet um, šeit izskanēja varbūt ieteikums par to, ka finanšu gadu budžeta izpildes apstiprināšanas kļūda, varbūt, ka tā ir vairāk izmantotās metodoloģijas problēma un nevis tik daudz tiešām pati kļūda. Tas mums būtu jāpārskata. Bet eh, kā novērst kļūdu rašanās cēloni? Un eh, man ļoti patika Georgievs kundzes teiktais eh, par riska novērtēšanu. Un eh, tie, kuri piekrīt, kurus, pro, kuri izvēlas projektus, vai, vai pilotu projekts, kurus finansēt, šiem cilvēkiem ir skaidri jāapzinās, kādus riskus viņi finansē. Lūdzu, neprasiet, lai to pēc projekta pabeigšanas dalītu, darītu revizoru un auditoru. Tā nav. Mēs e, pieņemam jūsu kritiku, bet e, ja mēs raugāmies uz to, kā notiek process, tad e, audits jau ir tikai gala beigu novērtējums. Jā, varbūt mums vajadzētu izveidot jaunu skatījumu par to, kā Eiropa investē nākotnē. Bet eh, tā ir problēma un varbūt izaicinājums, kura risināšanā būtu jāsadarbojas visām institūcijām. Un eh, revīzijas palāta vēlas, protams, eh, izmantot padomas idejas daudzgadu finanšu plāna vidustermiņu pārskatam. Mums e, patīkama un pievilcīga liekas arī ideja par finanšu regulas pārskatīšanu, un e, tas ir ļoti svarīgs skats nākotnē un ko mēs vēlamies redzēt nākotnē. Protams, mēs piedalīsimies šajā darbā, jo esam Eiropas institūcija, Tāpēc es jums apsolu, no mūsu puses starpinstitucionālajā dialogā dosim savu artavu un esam pārliecināti, ka turpmāk mums tiešām būs e, iespējams labāk pārvaldīt finanšu līdzekļus, jo tas ir viss mūsu interesēs. Paldies! Mister, e, kādēr, pedig... Paldies, e, Kaldērs kungam. Tagad vārds komisārai Georgievas kundzē. Paldies priekšsēdētājiem. Jāsaka, ievadrunā es izmantoju par divām minūtēm vairāk nekā man tika atvēlēts, bet uh, tagad atbildes runā, es izteikšos īsāk pāris punkti. Vispirms es vēlētos pateikties par debatēm, kas tika organizētas šodien, par tiem jautājumiem, kas tika pieminēti arī par eh, specifisko lūgumu pievērst uzmanību. Jā, es varu atbildēt sekot, ka mēs ļoti rūpīgi reaģēsim uz komentāriem, kas šodien izskanēja. Divi punkti, varbūt, kas ir ļoti svarīgi. Mēs jau šobrīd strādājam uh, pie rezolūcijas par 2014. gada budžeta izpildes apstiprināšanu ziņosim jums pēc vasaras pārtraukuma. Ieklauso, ieklausoties komentāros, jāsaka, jā, protams, mums ir jāstrādā pie preventīvas, koriģējošas reakcijas, eh, kas attiec uz kļūdām. Tas ir darbs, kas jāturpina. Mēs arī turpmāk strādāsim kopā ar revīzijas palātu, domājot par to, kā mēs labāk varam ņemt vērā to, ko esam secinājuši, mācījušies no iepriekšējiem ziņojumiem. Kaldērs kungs varbūt nesapratīs, ja es to nepieminēšu, tāpēc teikšu, ka mēs strādāsim pie mūsu programmu uh, daudzgadu aspekta garantējot to, lai ilgtermiņā mēs varētu panākt labāko iespējamo rezultātu, samazinot kļūdas. Vienlaiks esam pateicības pilni tiem, kas atzina ka dažas dalībvalstis arī pieļauj kļūdas. Mēs un teica, ka arī komisija um, strādā ļoti labi. Mēs varam strādāt ļoti labi, strādājot pie politikas un izmantot to, lai vērstu plašumā labās prakses piemērus, lai labā praksa kļūtu par normu. Mēs esam apņēmības pilni strādāt ar padomu, revizijas palātu un parlamentu. Jūs varat rēķināties ar mani un manu komandu būsim atvērti disku, diskusijām, lai tas būtu ilgstošs process, nevis tikai viens izolēts pasākums. Paldies! Liels paldies par šo noslēdzošo uzrunu, un tagad vārds referentiem vispirms Jabalovs kundzei uz divām minūtēm lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Labvakar, saku jau trešo reizi. Paldies jums visiem par konstruktīvajiem komentāriem, atzinumiem un atbalstu. Esmu pārliecināta, ka rīt balsošanā mums eh, visiem veiksies un mums izdosies apstiprināt budžeta izpildi. Es, eh, savai komandai un budžeta kontrolas komitejai uh, par ļoti lielo atbalstu šajā darbā. Es vēlētos pateikties visiem referentiem no budžeta kontrols komitejas un vēlos pateikties arī tiem, kas sa sagatavoja atzinums no citām komitejām. Mūsu sadarbība ir bijusi lieliska. Protams, vēlos pateikties arī komisārai Georgievs kundzei, vēlos pateikties Eiropas revīzijas palātas priekšsēdētājiem Mans uzdevums strādājot pie šī, uzda pie šī jautājuma bija panākt uh, vislielāko efektivitāti, respektējot Eiropas Savienības uh, finanšu intereses un strādāt pilsoņu labā. Es priecājos par to, ka tas ir atspogļots arī gala dokumentā, par kur balsosim rīt. Es vēlētos, lai šī pieeja atspogļotos arī. Mm, Attiecībā uz 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, pie kuras sāksim strādāt jau pēc pāris mēnešiem, uh, Mums vajadzētu panākt to, ka Eiropas Savienības politiskie mērķi pienācīgi atspoguļos arī budžetā. Noslēgumā es vēlētos piedāvāt nostiprināt dialogu institūciju starpā un uzsvērt uz to, ka mums ir nepieciešams uh, follow-up, jeb turpmāk izsakošana. Mums ir jāstrādā darba grupās, cenšoties panākt nepārtraukta budžeta kontrole, par Eiropas pusgadu, kas balstās uz eh, sadarbību starp institūcijām. Tikai šādā veidā mēs varam novērst uh, kļūdas un skandāls, kas apdraud Eiropas Savienības ticamību. Es ceru, ka pieeja, kur izraudzījos strādājot pie budžeta uh, izpildes, uh, tiks turpināt arī tālāk. Es vēlētos pateikties visiem spēlētājiem, visiem pārstāvjiem no Eiropas institūcijām. Paldies par atbildīgu darbu. Paldies. Tagad vārds Šmītas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka šo pēcpusdienu jau ļoti daudz, kas tika pateikts, tāpēc man atbildes reakcija pavisam īsa. Uh, Es vēlētos uzsvērt to, ka mums. Um, Mēs nu, vēlamies ne tikai nodrošināt ilgspējīgu attīstību un tikt galā ar bēgļu krīzi, bet mēs, mums ir arī e, uh, citi mērķi, tiem ir jāparedz pienācīgi līdzekļi. Mēs nedrīkstam Uh, slēpties no atbildības, mums ir jāpanāk tas, lai uh, palīdzība atbildībai tiktu piešķirt atbildīgi, attīstībai tiktu piešķirt atbildīgi. Un es uh, ceru, ka arī balsojumā mums izdosies panākt ar vēlamo rezultātu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Pīperkungam uz divām minūtēm. Liels paldies priekšsēdētājiem! Es uh, pateicos par slavinošajiem vārdiem un arī kritiku par manu ziņojumu. Tālāk, protams, eh, tik daudz runāts par drošības aspektiem, eh, eh, transporta dienestu un citiem jautājumiem, par kuriem ir iesniegti grozījumi, kas varbūt iet pretējā virzienā. Par to es vēlreiz arī runāju šodien. Uh, Tālāk, neatkarība. Es um, pateicos visiem tiem, kas izteica savu atbalstu, bet vēlos uh, atbildēt arī liberāļiem un uh, Gerbrandī kungam. Ja mēs ja mēs te izsakam kritiku par to, ka um, mandāts tiek izmantots uh, saviem politiskiem mērķiem, nu, tad es domāju, te mums jābūt piesardzīgākiem. Piemēram, jūs kritizējat Šulc kungu, kas šodien nemaz nav klāt. Nu, Gerbrandī kungs, es tomēr uh, cerēju, ka jūs pieeja būs uh, drīzāk liberāli. Un vēl viens komentārs, ko pieminēja um, Grēslas kundze. Mēs daudz runājam par pensijām, par, dien, par tūku dienestu, par visu iespējamo. Ikvienai uh, grupai, ikvienai kategorijai šeit Eiropas parlamentā ir ļoti spēcīgs lobijs. Viss saka, jā, taupīsim, bet lūdzu netaupīsim mūsu dienestā. Ja mums uh, to neizdodas panākt, tad mums kā budžeta kontrols komiteja neko neizdosies panākt, tāpēc es vēlētos pateikties tiem, kas pieturās pie mūsu ieņemtās uh, pozīcijas, jo tikai tā mums izdosies kaut ko mainīt mēs, mums ir ļoti daudz interešu, nacionālas intereses, uh, Eiropas Savienības intereses, uh, bet mums ir tiesības pašiem uz savu viedokli, mums pie tā būtu jāpieturās. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Čerņēts kungam. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi, revīzijas eh, palāts pārstāvji, eh, prezidentūras pārstāvji, šoreiz izteikšos poļu valodā, pirms tam izteicos uh, Uh, angliski, bet tagad runāšu vesels trīs minūtes poliski. Uh, ko, uh, budžeta kontrolas komiteja ir pamatīgi piestrādājusi mm, un sadarbība starp budžeta kontrolas komiteju un revīzijas palātu ir ievērojami uzlabojusies salīdzinājumā ar kādiem sešiem gadiem atpakaļ, kā es atceros. Uh, Un es domāju, ka tas ir tāds labs vēstījums Eiropas nodokļu maksātājiem un visiem pāriem, kas vēlas, lai Eiropas līdzekļi tiktu izlietoti labi. Otrs jautājums, ko vēlējos atzīmēt. Es domāju, ka mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ko mēs eh, vēlamies eh, attiecībā uz uh, ārējās darbības dienestu, un proti tās ir geogrāfiskās kvotas. Mēs joprojām dzirdam, ka no uh, Eiropas Savienības pārstāvniecību birojos ir aptuveni 60 eh, pārstāvji, un tikai ļoti neliels eh, skaits šo diplomātu ir no jaunajām dalību valstīm. Tā ir liela disproporcija, ja, piemēram, mēs salīdzinām ar iedzīvotāju skaitu. Mums vajadzētu būt 11 vēstniekiem, mums ir tikai 4. Tas ir fakts un tas tikpat lielā mērā attiec arī uz pārējiem, pārējiem dalību valstīm. Nu, tas netik daudz par ārējās darbības dienestu vien. Mēs arī citās institūcijās redzam līdzīgas problēmas. Un parlaments gan, eh, nu, varbūt eh, nav tik slikts šai ziņā, padomi šeit ir viss, eh, varbūt ar sliktākiem rezultātiem. Runājot par padomi, man ir tāda sajūta, ka gadu no gada uh, mums nākas noskatīties to pašu izrādi. Mēs sūdzamies par padomi un sūdzamies par to, ka trūkst padomē politiskās gribas, un tā turpina atkārtot vienu to pašu, nu mums jau ir taisnība, jo mums, kā zinat, vienmēr ir taisnība, mēs turpinām runāt, bet atbildes mēs nesaņemam. Un beigās nav nekādas jēgas no visas šīs runāšanas pret sienu. Un eh, nu, tā nevar darīt, ka šīs abas institūcijas nesadarbojas. Paldies, un tālāk Vistesēna kungs uz divām minūtēm. Eh, Jā, ļoti ilgas debatas, bet, eh, manuprāt, tās ir devušas zinām rezultātu. Vēlētos pateikties gan ēnu referentiem, kuri ir palīdzējuši man sagatavot manu ziņojumu, bet es vēlētos pateikties arī tiem referentiem, kuru ziņojumiem es esmu bijis ēnu referents. Es uzskatu, ka lielākā daļa finanšu izpildes apstiprināšanas ziņojumu ir objektīvi, saprotami, jo mēs kā parlaments eh, no mums tiek prasīts, lai mēs eh, kontrolētu, kā tiek izmantot Eiropas Savienības nauda. Un eh, Ļoti labi, ka nav bijuši tādi tabū temati, un mēs e, esam aizgājuši līdz pat dibenām tādām lietām, kuras uzskatījām par vajadzīgām. E, protams, vienmēr ir vērts e, izvirzīt ārkārtīgi augstus standartus arī mums pašiem, ne tikai tā, ka mēs kaut ko paģēram no citiem, bet parlamentam vēl ir tāls ceļš ejams. Uh, Paldies komisijai, paldies revīzijas palātai, paldies padomēji, ka jūs piedāvājāt informāciju, lai sagatavotu mūsu ziņojumus. Rīt mēs par šiem ziņojumiem balsosim un esam pārliecināti, ka mēs balsosim saskaņā ar komiteju teikto. Prieksēdēt. Paldies! Mēs esam pabeiguši debats.